Uh, ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, lūdzu ieņemiet savas vietas. Vispirms es atvainojos par to, ka nedaudz kavējos. Kolēģi, jūs uh, noteikti zinat, ka 15. februārī pagājušajā nedēļā notika ļoti nopietns eh, dzelzceļa negadījums starp Buzingen un Halli, kur vairāk cilvēku zaudēja savas dzīvības. To vidū bija arī viens no parlamenta darbiniekiem, Klaudio Kandiego. Viņš bija 40 gadus vecs, un viņš bija komunikācija un presa, tātad mēdīju uh, direktors. Un šī katastrofa izrādījās traģiska arī parlamentām. Tādēļ es gribētu lūgt visus piecelties un ar minūtu klusumbrīdi pieminēt tos, kur zaudēja savas dzīvības. Paldies! Uh, straight... Parasti es uzreiz sāktu ar darba kārtību, bet es zinu, ka daži no mūsu beļģu kolēģiem grib pateikt dažus vārdus, un es piekrītu, ka pirms mēs sāksim uh, darbu, es došu viņiem iespēju izteikties. Es zinu, ka Saīts gribēja un Dirks gribēja. Paldies priekšsēdētāji un paldies, ka ļāvāt šeit komitejā ar klusumu brīdi pieminēt bojāgājušos. Jāsaka, ka situācija tiešām ir dramatiska, jo avārijas eh, konkrētie iemesli vēl tā arī nav noskaidroti, kaut arī izmeklēšana turpinās. Tomēr ir skaidrs, ka, lai arī dzelzceļš ir salīdzinoši drošs transporta veids salīdzinājumā ar citiem, tad tomēr, ja notiek šāda katastrofa, tad ir ļoti rūpīgi jāizmeklē negadījuma cēloņi. Bet es esmu pārliecināts, ka Bēļģijas versijas tādas atklās šīs avārijas cēloņus un tiks realizēti atbilstošie pasākumi, lai būtiski uzlabotu drošību uz Beļģijas dzelzceļiem. Bieži ir apspriests arī tas, ko Eiropas Savienība ir darījusi saistībā ar Eiropas dzelzceļu tīkla organizāciju. Daudz cilvēku arī izteikuši komentāru šai sakarā. Ir cilvēki, kas labi nepārzina šo lietu, un tādēļ es gribētu par to izteikties. Katrā ziņā Nav taisnība, ka Eiropas Savienība nebūtu pievērsus uzmanību drošībai uz dzelzceļiem. Es pats biju šīs komitejas referents, ka tika gatavots ziņojums par dzelzceļu drošību, un mēs pasvītrojām, ka tas ir ļoti svarīgi un gribējām nodrošināt iespējamos augstākos drošuma standārts. Un es gribētu pateikties visiem tiem, kas strādājuši kopā ar mums, lai to nodrošinātu. Un man šķiet, ka. Um, šī mūsu pozīcija netiek pareizi pasniegt. Es gribētu vēlreiz izteikt līdzjūtību tiem, kuri zaudēja savus tuvinieks un tiem, kuri tika savainoti e, šī negadījuma rezultātā. Paldies! Es gribēju teikt, jā, ka arī uh, Man ļoti sarūktināja komentāri, kas izskanēja tūlīt, tūlīt pēc katastrofas, ko izteica atsevišķas Beļģijas organizācijas, adresējot to Eiropas Savienībai. Man šķiet, ka ir vietā tas, ko jūs nu pat pateicāt. Un tagad došu vārdu Saidam. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu runāt savas grupas vārdā un es teikt visdziļāko līdzjūtību tiem, kuri zaudējuši savus tuviniekus šajā negadījumā. Kā jau nu patika teikts, eh, celsais attieksme ir viena no drošākajām, tomēr, ja kaut kas notiek, tad saks tiešām ir traģisks. Es domāju, ka, protams, mēs varam meklēt vainīgo, bet man šķiet, ka Te bija tāda vesela rinda dažādu apstākļu, kas sasomējās, un es domāju, ka mums e, komitejā būtu jāturpina runāt un domāt par dzelzceļa drošību, kā mēs esam to darījuši iepriekš. Jāsaka, ka e, šie darbi nav paveicami vienas dienas laikā. Un šodien Beļģijā daudz ir ticis e, runāts par to, bet Man šķiet, ka mums vajadzētu šeit runāt arī par to, cik lielā mērā Eiropas dzelzceļa aģentūra varētu nostiprināt savu lomu, nodrošinot lielāku drošību uz dzelzceļiem Eiropā. Es esmu pārliecināts, ka noteikti mēs varēsim vēl pie šī jautājuma atgriezties. Paldies, Durākons lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Man nav daudz ko piebilst tam, ko mani kolēģi jau nu pat teica. Un es arī gribētu izteikt līdzjūtību gan bojā gājušo ģimenēm, gan arī parlamentām, kurš zaudēja savu darbinieku. Un es tiešām uzskatu, kas ir absurdi, ka cilvēki uzskata, ka pie visa vainīga Eiropas Savienība. Mums šajā komitejā vajadzētu atbalstīt pasākumus, kas tiktu veikta, lai nodrošinātu labāku drošību uz dzelzceļiem, harmonizējot drošības noteikumus Eiropas Savienības dalībvalstīs. Varbūt vajadzētu paskatīties arī uz to, kāda ir um, vilcienu vadītāju darba apstākļi. Katrā ziņā uz viņiem, viņi izjūt arvien lielāku spiedienu, un mums vajadzētu raucīties, lai darbinieki, kur strādā uz dzelzceļa, varētu strādāt pēc iespējas labāk tādējādi nodrošinot augstāku drošību. Es domāju, ka mums vajadzētu uh, atbalstīt un domāt par visiem dzelzceļa drošības aspektiem, gan tehniskajiem, gan arī, kas attiecās uz dzelzceļa vadītāju darba laiku. Paldies! Es redzu, ka vēl arī citi cilvēki vēlas izteikties, bet lūdzu, esiet kodolīgi un izskieties īsi. Tusos kungs un Kūna kungs. Tusos kungs, lūdzu. Paldies! Θέλουμε με τη σειρά μας να εκφράσουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στις οικογένειες και Paldies! Arī mēs gribējām izteikt līdzjūtību tiem cilvēkiem, kur zaudēja savus piedrīgos šajā avārijā. Es ierosinu komitejā izvērst padziļinātas debatas par drošību uz dzelzceļa. Katrā ziņā nav šaubu, ka problēmas ir un tās ir visai nopietnas, un par to būtu jārunā. Es ļoti ceru, ka mēs varēsim izvērst šīs debes nākotnē un nāk klajā ar konkrētiem priekšlikumiem. Paldies, Tusas kungs! Mums ir bijuši daudz debats šajā komitejā par drošības celsceļiem. Kūna kungs, lūdzu! Im Namen der EVP-Fraktion. Tautas partijas grupas vārdā es arī gribētu visiem upuru ģimenēm un draugiem izteikt dziļu līdzjūtību, it īpaši kolēģiem un kolēģiem šeit parlamentā, kas varbūt eh, tīri nejaušības dēļ eh, izvairījās no šīs eh, lielās nelaimes. Es domāju, ka ļoti svarīgi, ka mēs tā kā, ja arī agrāk esam rīkojušies satiksmes drošībai. Veltām īpašu uzmanību, tīpaši šiem tūsatiksmes vilcieniem. Tā ir diskusija, kurai mēs veltīsim arī turpmāk uzmanību. Paldies! Thank you, finally, Mrs. Paldies, Fosters kundz lūdzu. Paldies, priekšstādātāji! ECR grupas vārdā mēs arī gribētu izteikt līdzjūtību uh, parlamentu darbiniekiem un visiem, uh, kur dzīvi ir skāris uh, šis uh, negadījums. Es arī sakoju tam, kā negadījums tika atspoguļots mēdījos, un man šķiet, ka mums vajadzētu uh, nesteigties ar secinājumu izdarīšanu, un katrā ziņā politiķi noteikti nav tie, kam būtu jāizdara šādi secinājumi. Un mums nevajadzētu um, izvērst šo situāciju par sensāciju Un es domāju, varbūt, ka jūs kā šīs komitejas priekšsēdētājs varētu mūsu komitejas vārdā uzrakstīt atbilstošajam Beļģijas ministram, paužot mūsu viedokli šajā jautājumā, norādot, ka mums ir jābūt pacietīgiem, lai izmeklētāji varētu paveikt savu darbu un mēs varētu izdarīt atbilstošos secinājumus. Paldies, Fosters Kunds! Ar jūsu piekrišanu es tiešām labprāt uzrakstīšu vēstuli Bēļģijas ministram, izsakot mūsu līdzjūtību šī negadījuma sakarā un uh, paužot vēlmu sagaidīt oficiālo izmeklēšanas slēdzienu pirms izdarīt jebkādus secinājumus. Uh, Ikreiz, kad notiek šāda katastrofa, katastrofa, man tiešām pārsteidz tas, cik mm, pārsteidzīgi cilvēki izdara secinājumus visbiežāk, nepamatotus, nepareizus, un es pilnībā piekrītu jums, un domāju, ka mēs šajā komitejā visi mm, izsakam līdzjūtību tiem, uh, kur piedarīgie zaudēja savas dzīvības eh, šajā negadījumā. Mēs ļoti ceram, ka Bēļģijas varas iestādes nonāks pie rezultātu izmeklēšanas gaitā. Tagad gribētu sākt ar darba kārtības punktiem. Es zinu, ka eh, mūsu smagās automašīnas no Luksemburgas ir iestrēgušas kaut kur, līdz ar to mums eh, atsevišķi lietu dokumenti nav. Katrā ziņā, ja jūs neesat saņēmuši šos dokumentus, tad zina, tie ir iestrēguši ceļā no Luksemburgas uz šeien. Man šķiet, ka Fosters kundze un piektīs, ka tā tad ne tikai Lielbritānijā sniegs nozīmē katastrofu. Nu, es solu, ka cik vien ātri būs iespējams, es šos dokumentus jums nogādāšu. Tātad darba kārtības projekta pieņemšana. Es neredzu, ka kāds gribētu kaut ko mainīt, tad ar jūsu piekrišanu mēs to apstiprinām. Tālāk 25. un 27. janvāra protokola apstiprināšana. Ja tam jūs piekrītat, tad ejam tālāk. Van Dālenkunga ziņojums par jūras transporta politikas atvainojos Van Dālenkungam. kungam par kavēšanos, un vārds tagad tiek dots jums. Un iepriekš atvainojos jau par nokavēšanos. Paldies, priekšēdētāji, cienījamie kolēģi. Es uh, ar lielu priekšstrādāju pie šī jautājuma. Un, um, Es eh, priecājos par to, ka tagad var pieskarties šim jautājumam. Un es vēlos komisijai izteikt komplimentus un priecājos, ka mums tagad ir eh, izdevies sastādīt šādu ļoti plašu un eh, visaptverošu dokumentu. Un es gribētu kaut ko piebilst neraugoties uz pašreizējo krīzi, kas ir skārusi arī jūras transportu. Un mēs, principā, atrodamies ļoti sarežģītos laikos. Pagājušos mēnešos esmu arī piedalījies attiecīgās sarunās. Man ir tāds iespējas, ka ekonomikā ir sākusies neliela augšupēja, un tas ir redzams arī jūras transportā. Pirmās pazīmes jau ir redzamas. Un tādēļ ir arī ļoti svarīgi, lai mēs nākamajos gados pārdomātu, kādi svarīgākie jautājumi ir uh, tie, kas ir jūras transporta politika, pie kādiem ir jāstrādā, lai šo, šī tendence varētu turpināties. Komisija ir sastādījusi ļoti plašu visaptverošu dokumentu. Un tas ir arī, protams, uh, iemesls, lai runātu arī ar ēnu referentiem, jo Arī viņi teica, ka šis jautājums ir tāds, kā tam vajadzētu koncentrēties uz tādām lietām, kas ir arī parlamentam ļoti svarīgas. Tādēļ, priekšādātāja kungs, es gribētu pieminēt šos svarīgākos jautājumus. Protams, tie ir pieminēti arī ziņojuma projektā, bet ir arī vēl citi punkti, kas jānosauc papildus. Pirmkārt, vajadzētu padomāt par to, ka jūras transportam ir liela nozīme visā pasaulē. Mēs mūsu komitē runājam par visiem iespējamiem transporta eh, veidiem, par jūras transportu, iekš zemes eh, transportu, iekšzemes kuģniecību, par eh, aviāciju, bet, protams, ka šeit ir runa par transporta veidu, kas aptver visu pasauli, tādēļ tam ir arī ietekme visā pasaulē. Tas ir pirmais, kas šajā tekstā ir pieminēts, un uh, ko es jums gribētu likt pie sirds. Otra lieta - nozīme šajā nozarē. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi uzsvērt eh, ziņojumā šis, šos dažādos aspektus. Mēs zinām, cik svarīga ir jūras transporta politika Eiropai un Eiropas ekonomikai. Tas uh, eh, skara ikdienas dzīvi. Uh, gan arī attiecībā uz eh, pasažieriem, gan arī uz kravu transportu. Kas eh, ir rakstīts arī ziņojumā, tas jau pagaidām ir tikai projekts, ir, eh, ka, ka šis uh, šī nozara saņem arī valsts atbalstu, un mēs esam pārnāšies jautājums arī ar komisāru, bet tas ir būtiskais punkts runājot par jūras transportu tieši. Un par jautājumu, kā šo valsts atbalstu iegūt un izmantot, arī rezolūcijas projektā tas ir pieminēts. Un uh, nākamajos mēnešos uh, šis jautājums tiks uh, pārlūkots arī uh, tuvāk un detalizētāk. Un konkurences. Kolēģis no konkurences eh, nozares eh, ir vadošais, eh, bet tā ir komitejas lieta, un mēs nākamais mēnešos redzēsim, cik tas ir būtiski. Tādēļ tas ir ietvers arī manā ziņojuma projektā. Tad vēl viens aspekts. Pieeja profesijai, darba vietas, pieeja darba tirgumu. Es esmu izteicis vairākus priekšlikumus un ir svarīgi uzmanīties, lai nodrošinātu, lai eh, šī profesija tiktu arī turpmāk labi nodrošināta. Eiropā ir tendence, ka darba spēks arvien vairāk novecojas un darba tirgus eh, noteikti sektori šī apstākļa dēļ cieši. Tas attiec arī uz jūras transportu. Šī profesija ir eh, jāturpina, tā jāsniedz atbalsts bet tas nozīmē arī to, ka pastāv jūras transportā noteikti sasaistes. Tur nav runa vienkārši par jūras transportu, tur runa ir arī par pētniecību, par attīstību un uh, arī par iekšzemes uh, darbībām, kas ir saistītas ar jūras transportu. Un šī, šīs uh, saistības uh, ekonomikas nozarē arī ir svarīgas. Nav runa tikai un vienīgi par jūras transportu kā tādu. Būtisks ir arī piezīmes par kontroli un inspekciju. Ne jau tikai tādēļ, ka es eh, pēdējos sešus gadus esmu strādājis šajā jomā, bet arī tādēļ, ka mēs eh, kontroli un inspekcija mums ir jāveido tādā veidā, lai tā no vienas puses nodrošinātu augstu kvalitāti jūras transportā, lai kvalitāti neciestu, lai neparasamenot tos normas un prasības bet lai mēs arī ņemtu vērā, ka spiediens uz inspekcijām kontroli kļūst ar vien lielāks, tādēļ mums ir vajadzīgs, vajadzīga tāda kontrole, kas pārbaudītu riska faktorus. Un attiecīgi kontrole ir noteikti nepieciešama arī kolēģi vairāk kādi pieminējuši vidas aspektu šajā jomā. Ir tīpaši runājot uh, par eh, starp kontinentu maršrutiem. Tur ir runa par to, ka tie kravas kuģi, kas eh, piesārņo jūru, tie ir eh, īpaši jāuzmana. Un nelielie piekrastes kuģi, varbūt kā viņu motordarbība izraisa mazāku vidus piesārņojumu, bet lielie kravas kuģi tādu izraisa. Un uh, Šeit vajadzētu runāt arī par jauno tehniku, kas tiek izmantota. Esmu strādājis Nīderlandes eh, kuģniecībā, arī attiecībā uz iekšzemes ūdeņiem esmu redzējis, ka ir šeit pastāv jau jauna tehnika, it īpaši attiecībā uz iekšzemes ūdens transportu. Tur ir panāks ievērojams uzlabojums. Un šī labākā prakse ir tā, ko vajadzētu šeit tuvāk aplūkot, arī raugoties uz jūras transportu. Es domāju, šeit var spērt lielus soļus uz priekšu. To var teikt arī par tā saucamajām zaļajām ostām. Noteiktas ostas Eiropā tagad strādā tā, ka ostas nodoklis tiek samazināts, ja tiek izraisīts mazāks vidas piesārņojums šajās ostās. Es esmu ļoti interesēts, ko jūs tagad, cienījamie kolēģi, teiksiet. Vēl kaut ko par komisiju. Komisija ir paredzējuši šeit uh, laika grafiku. Es labprāt arī no komisijas uzzinātu, kā tas viss būs gatavs, kā tas izskatīsies. Un uh, priekšēdēļ, kungs, es gribētu arī uzzināt, uh, kas jums par to ir sakāms, par manu ziņojumu. Paldies, Vandālin kungs. Un Es vēlos uzzināt, vai mēs nevarētu samazināt apkuršēt. Man sieva vienmēr saka, es esmu tāds augstasinīgs, bet manuprāt, šeit ir drusku par karstu. Un, ja kļūst par augstu, tad noteikti sakiet, bet mēs šeit priekšā kopā ar viceprezidentu jau sākam novīst lēnām. Kumas Sakos kungam vārds lūdzu. Paldies, priekšsētāja kungs. Šī debata mūsu komitejā un parlamentā kopumā par rezolūcijas priekšlikumu par strateģiskajiem mērķiem un mūsu nostājas paušana attiecībā uz jūras transportu laika posmā līdz 2018. gadam ir ļoti svarīgs jautājums, it īpaši ņemot vērā patreizējos starptautiskās ekonomikas grūtos laikus. Un, protams, šie smagie laiki ietekmē arī jūrniecības nozari. Mums jāskatās uz Vandālēna kungu piedāvāto dokumentu. Ir vairākas lietas, kas ir sakāmas par viņu padarīto darbu, un varbūt eh, dažiet ir vēl nedaudz jāpiestrādā. jūniecības nozarē Eiropā ir trīs nopietnas grūtības jāpārvar. Un viena no šiem grūtībām rada arī ārējie apstākļi. Pirmkārt, ir runa par to, ka ir jāuzlabo apkalpes, jāuzlabo apkalpes eh, darba apstākļi, un jūrniecība kā tāda jāpadara pievilcīgāka jauniešiem. Diemžēl šeit redzamie skaitļi ir visai pesimistiski, ir pilnīgi izteikta tendence, ka krīts interese jauniešu starpā par iespēju darboties šajā nozarē, kas ekonomikai ir tik ārkārtīgi būtiska. Tādēļ mums ir jārod vislabākie veidi, kā apvērst šo tendenci vai vismaz apturēt šā interesi kritumu. Citu ideju starpā, kas eh, šeit tiek piedāvāts, mēs varētu ieviest kādas ilgtermiņa programmas Eiropas Savienībā ar mērķi uzlabot dzīves un darba apstākļus cilvēkiem, kas brauc jūrā, ja nav iespējams iegūt papildus cilvēkus, kas eh, piedalās šajā nozarē, varbūt vismaz var samazināt draudus tiem cilvēkiem, kas tajā jau strādā. Un tad vēl ir jautājums par to, ka varētu noteikt minimālo apkalpes skaitu konkrētiem kuģu veidiem. Tie būtu tādi aspekti plašākai politikai, kas varētu veicināt šīs profesijas pievilcību. Un otras grūtības, ar ko sadurās jūrniecība, protams, ir starptautiskā konkurence. Jāatcerās, ka mūsu jūrniecības un jūras tirdzniecības nozara strādā ļoti augstiem standartiem un tādēļ bieži sadurās ar negodīgu konkurenci no trešo valstu puses. Mums jāskatās uz šo jautājumu un jādomā, kā mēs varētu šeit līdzēt kādā veidā nākotnē. Es zinu, ka man Dālin kungam ir savas šaubas šajā lietā, bet es uzskatu, ka ir ļoti nopietni jāskatās uz to, kā tiek sniegta valsts palīdzība jūrniecības nozarei. Un skatoties atkal uz 2018. gada termiņu, varbūt varam teikt, ka nākotnē šāda veida palīdzība jāierobežo tikai uz kuģiem, kur kuģo ar Eiropas Savienības dalību valstu karogiem. Trešās grūtības, protams, ir saistītas ar vidi. Par to, cik lielā mērā jūrniecība atstāja sliktu ietekmi uz vidi, ņemot vērā tās radīto piesārņojumu procentu. Un šeit Van Dalenkunga ziņojumā ļoti interesants priekšlikums, tas ir 16. punktā, tāds kā bonus melus sistēma kuģiem, kas tā kā sniedz pamudinājumu tiem, kas ir mazāk kaitīgi vidē. Uh, šo ideju noteikti ir vērts apspriest, un mums noteikti debešu laikā mūsu komitejā būs laiks to darīt. Man Dālinkungs eh, varbūt varētu arī nedaudz vairāk pastāstīt par to, kā varētu izstrādāt viņu priešlikumu. Un Vēl es vēlētos saņemt vairāk paskaidrojumus no 16. punkta, kur tiek aicināts komisijai un dalību valstīm apsvērt iespēju pielietot citus pasākumus attiecībā uz emisiju nodokļiem. Man Dālenkungs noteikti var vairāk pastāstīt par šo lietu. Un tad mēs varēsim visu izstrādāju detalizētāk. Kopumā attiecībā uz vidas jautājumu es varu piekrist Mr. Van Dālena domu gājienam. Un tad mēs varam pāriet pie nākamā izaicinājuma, kas stāv priekšā jūrniecības nozarei. Sākumā es runāju par trīs izaicinājumiem un par vienu, kas nāk no ārienes, tad ārpus jūras nozars, un tā šeit runāja par starptautisko pirātismu. Šajā saistībā šķiet man Dālinkungs nav pārāk optimisks runājot par pirātismu apkarošanu uz jūras. 25. punkts, kas runā tieši par šīs sērgas apkarošanu. Manuprāt, šo 25. punktu vajag vēl tālāk izstrādāt, paplašināt, lai arī tas nav tieši mūsu komitejas kompetencē, mēs tomēr varētu izteikt kādus ieteikumus, piemēram, labāk izpratnes starp Eiropas Savienību un ANO cīņā pret pirātismu. Tāpat varam arī paskatīties uz tādām idejām, ka uh, lielāka palīdzība attīstībai valstīs, kurās rodās šādi pirātismu draudi. Un arī uz to, kā pirātisma apkarošana traucē tas, ka trūks starptautisko likumu, lai notiesātu šāds pirāts. Paldies par jūsu pacietību, priekšētāja kungs. Man dālēna kunga debats ir sākušās ļoti interesanti. Paldies! Priekšsēdētāji, vispirms es gribētu izteikt lielu paldies par uh, darbu, kas ir iegūdīts. Dokuments ir uh, plašs un visaptverošs. Un uh, tas dos konkrētu labumu tikai tad, ja mums būs komisijas uh, laika grafiks, un lai mēs to pēc iespējas ātrāk uh, arī dabūtu, kas attiec uz likumdošanu. Es uh, pieņemu, ka tas, ko mēs uh, pārnājam attiecībā uz šo punktu, būs iekļauts arī bātās grāmatas izstrādē. Ir vesela virkne punktu, kuros mums ir vienāds viedoklis, ir tīpaši, ja runa ir par to, kā aizkavēt pārreģistrāciju un arī tur, kur ir runa, eh, kā uzlabot eh, kuģu vides aspektu. Šeit eh, vajadzētu uzsvērt arī jūras transporta starptautisko raksturu un vajadzētu īpaši uzmanību pievērst tam, ka IMO dara kaut ko vairāk nekā līdz šim, īsteno arī priekšlikumus, tādēļ mēs arī pēdējos gados diskutējam par šiem jautājumiem. Mēs piekrītam arī tām, ko jūs teicāt par valsts atbalstu finansiālo manuprāt, mums vajadzētu par to vēl detalizētāk parunāt, cik lielā mērā to vajadzētu vēl vairāk paskaidrot, kā runa ir par eh, valsts atbalstu kuģiem, kas brauc ar Eiropas valstu karogu. Un es arī piekrītu tam, ka mēs teiktu, ka mēs prasām, lai attiecīgās vadlīnijas būtu līdz 2010. gada augustam, lai tās uh, no komisijas puses tiktu izstrādātas. Tāpat mums ir vajadzīga arī skaidrība par vadlīnijām vai arī atbalstu ostām, jūras ostām. Es gribētu nosaukt vairākus pavisam īsus punktus. Mums ir no šīs, jo daļai jau tas ir ticis teikts, un tas būtu atkārtojums. Bet pāris punkti, kas tomēr ir ļoti svarīgi. Pirmkārt, jūs šeit runājat par uh, izglītības aspektu, par to, ka trūks speciālistu. Es domāju, ka šeit vajadzētu ne tikai runāt par to, kāda ir nodoma, kāda ir mūsu griba, bet šeit vajadzētu runāt par to, cik eh, lielā mērā ir iespējas no komisijas puses izstrādāt konkrētu koncepciju, jo tai šim jautājumam jāiegūst konkrētāk apveidi. Otrakārt, kas attiec uz vidi. Mēs uh, vēlamies šeit eh, emisijas uzraudzību, emisijas uzraudzības zonas, kas būtu nepieciešamas, un tas būtu ļoti labs solis. Bet vajadzētu šeit tomēr paturēt prātā divus aspektus. Pirmkārt, lai nepaukstinātos izmaksas jūras transportā, un lai viss modelis paliktu pievilcīgs izmaksu ziņā un varētu arī to savienot ar uh, transportu pa ceļiem, ar kravas mašīnām. Un otrkārt, vajadzētu panākt arvien vairāk Eiropas Savienības uh, kopīgas normas, lai Eiropas konkurences spēja saglabāt līdzsvaru. Trešais punkts ir uh, tas, par ko ir runa sestajā ziņojuma punktā, ka vajag pilnībā izmantot uh, potenciālu īsajiem jūras uh, transporta braucieniem. Bet attiecīgi rindkopa, kur par to ir runāts, tur ir ļoti maz uh, kaut kas pateikts, vai tas tā drīzāk marģināls jautājums, nu te varētu vēl īstenībā uzlabot. Mums vajadzētu arī šeit uh, arī runāt par kuģu sagriešanu metālūžņos un kā to izdarīt vidē draudzīgi. Šeit ir konkrēti uzlabošanas pasākumi kuģu sagriešanai. Bet līdz šim tas viss nav ticis īstenots. Piektais punkts. Mums ir nepieciešams tieši tāpat kā stratēģija jūras transportā, mums vajadzīgs arī iekšzemes ūdens transportām. To vajadzētu ļoti labi savienot sastarpēji. Tam ir jāiet roku rokā. Es gribētu runāt par vēl vienu punktu. Manuprāt, mums vajadzētu par EMSA eh, e mandātu pārstrādāšanu šeit parunāt. Uh, EMSA vajadzētu savu konsultatīvo darbību e, paplašināt, tīpaši attiecībos tehnisko progresu. Tur ir iespēja arī vidas jomā rīkoties, bet, manuprāt, šeit nav izmantots visas iespējas. Vajadzētu arī viņiem saņemt lielāku īstenošanas mandātu. EMSA kontrolē visā pasaulē kuģniecības skolas, bet viņiem nav līdzekļi, kā uzlabot izglītību tiek rakstīti ziņojumi, to sastāda EMSA. Jā, es runāšu ātrāk. Un eh, tad eh, tie nonāk Briselē un vienkārši nokļūst plauktā. Un tas nav, tā nav laba pieeja. Gribēju pieminēt to pēdējo punktu, tad es beigšu runāt. Es domāju, ka jūras ostu iesaiste ten plānojumā ir jāuzlabo, jo tur ir runa par saprātīgu transporta plānošanas politiku kopumā, un bez šāda labāka plānojuma to visu nevar panākt. Paldies! Like Paldies! Šķiet, ka mūsu dokumenti beidzot ieradušies Sterksa kunga lūzozu. Paldies, priekšsēdētāji! Es īstenībā ir mūsu ēnu referenta, bet viņa arī vēl nav klāta, un droši vien, ka viņa netiek eh, kaut kur transporta, netiek uz Briseli. Uh, Vandālina kunga virzienos gribu teikt, ka mūsu politiskā grupa piekrīt jūsu ziņojumam, un es priecājos par to, ka jūras transporta nozīme Eiropas Savienībā tiek šeit īpaši pasvītrot ne tikai ekonomiskajā nozīmē, bet arī pētniecības attīstības un inovāciju nozīmē. Svarīgi ir arī tas, ka šeit tiek aplūkots arī, arī savstarpējā saistības starp globālo un reģionālo pieeju lai nebūtu tā, ka ražošana cieš un zaudē, jo šāds risks pastāv. Manuprāt, ir arī svarīgi, ka šeit ir runa arī tiešām par cilvēkiem, par cilvēkiem, kas uz vietas dara savu darbu. Viņi ļoti būtisks eh, faktors kopīgajā attīstībā. Vienalga, vai tas notiek uh, uz kuģa vai uh, uz zemes, bet uh, jūras transporta kvalitāte ir ļoti atkarīga no personāla, no cilvēkiem, kuri strādā šajā nozarē. Es priecājos, ka šie joma te tiek īpaši uzsvērta pasiekungs. Vēl tikai pār, divi komentāri priekšādātāja kungs. Referenta kungs. Vēl tikai divi īsi komentāri. Jūsu ziņojums eh, pieskaras vairākiem pozitīviem, ļoti interesantiem punktiem. Mēs vēlamies, lai šis eh, ziņojums būtu, tā pamatā būtu tāda kā Eiropas kopīgā jūras transporta telpa. Mēs vēlamies, lai jūras transporta politika līdz 2018. gadam lai tā būtu vairāk sasaistīta ar šo kopīgo Eiropas jūras transporta telpu. Tas būtu mans pirmais komentārs. Otrais komentārs attiecas jautājumu vidas piesārņojumu samazināšanu. Vidas piesārņojumu, kur izra izraisa vairāk kuģi, ir tīpaši slāpekļa jomā un uh, sēra dioksīda jomā, un kas attiec arī uz uh, sīkajām uh, daļiņām putekļiem. 14. punktā jūsu ziņojumā es, uh, tur ir runa par uh, pasākumiem, kas uh, skārtu visas globālās pasaules līmeni un uh, tur ir runa par izvairīšanos no konkurences kropļojumiem. Vai jūs domājat, ka šiem pasākumiem ir jādarbojas starptautiskā līmenī? Pirms Eiropas iestādes pašas sev uzliek šādas pienākumus. Mēs jebkurā gadījumā domājam, ka Eiropai vajadzētu rādīt labu piemēru, tāpat kā arī citās jomās. Un uh, par šiem pasākumiem, par vidas pasākumiem uh, vajadzētu būt kā parauga uh, personai. Um, Fosters kundze, jā, paldies priekšētāji pāris komentāri. Man Dalenkungs, protams, ir izdarījis ļoti labu darbu sagatavojot šo ziņojumu projektu. Tomēr vēlos minēt pāris lietas, kas droši vien vairāk kā no apvienotās karalists viedokļa. Mēs pilnībā piekritām komisijas bažām par siltumnīcas efektu gāzu emisiju, un tomēr mēs uzskatām, ka jebkas, ko mēs darām Eiropas Savienības ietvaros ir jāskaņo ar kādu globālu pieeju šajā lietā. Un otrkārt, komisijas centieni palielināt Eiropas Savienības lomu vispasaules kopienā ir jāskata ļoti rūpīgi, tīpaši, ja mēs domājam, kā mainīt Eiropas Savienības statusu starptautiskā jūrniecības organizācijā. Manuprāt, patreizais status nodošana pietiekam labu autonomiju atsevišķajām dalībvalstīm, vienlaikus arī uh, ļaujot izteikt kopīgas Eiropas Savienības nostājas. Pašlaik mēs esam ieņemši tādu vispārīgu nostāju attiecībā uz otrdēm noteikumiem. Un pēdējais komentārs par Eiropas Savienības karogu kuģiem. Man šeit jau pirms vairākiem gadiem runājām, un mums nav īsti skaidrs, kur šī lieta virzās, bet bija ļoti stingras nostājas. Mūsu delegācija uzskata, ka kuģiem ir jābrauc ar dalībvalstu karogiem, un mēs neredzam, kā būtu iespējams, ka blakus šiem karogiem vai šo karogu vietā varētu kuģot ar Eiropas Savienības kādu karogu. Paldies! Jūs hop! Thank you. Eiropas komisijas dokuments par Eiropas Savienības mērķiem jūrniecības organizā, transportā uz 2018. gadam nosprauž ilgtermiņa mērķus un vadlīnijas Eiropas Savienībai kuģniecības un jūrniecības nozarē. Kuģniecības gadījumā mērķis ir padarīt šo nozari konkurētspējīgāku, citiem vārdiem sakiem, sakot, palielināt peļņu kuģu īpašniekiem. Un arī visiem pārējiem, kas ir kuģniecības nozarē un ar to saistītajās nozarēs. Referents runā arī par konkurētspēju attiecībā uz trešajām valstīm, bet ne komisija, ne referents nav bildes ne vārda. Par 80% no apkalpes. Pēc tam 80% no visas flotes, kas kuģo ar tā saucamiem ēnu karogiem. Nīderlanda, apvienotā karaliste, piemēram, izmanto šādus ēnu karogus. Tās ir ļoti nopietnas problēmas un starptautiskie nosacījumi un organizācijas pieļauj šādu praksi. Un pētījuma rezultātā ir izdarīti pilnīgi skaidri secinājumi, kas norāda konkrētiem draudiem, un es domāju, gan komisijai, gan referentam ir jāpasaka, ka tas ir vienkārši absurdi kuģu īpašnieki būtībā tā kā konkurē paši, paši ar sevi. Tā ir lieta, par kuru ir jārunā Eiropas Savienībai un jārunā pilnīgi atklāti, ka šīs kuģniecības, šie kuģniecības uzņēmumi izmanto infrastruktūras, izmanto nepieciešamību importēt izēvielas un eksportēt izgatavotus produktus un izmanto šīs iespējas, gūstot vienlaicīgi fantastisku peļņu. Bet 2003. un 2008. gadā milzīga peļņa tika iegūta vairāk kā 200 tūkstošu dolāru par šādu veidu, no šādu veidu kuģiem. Un jūs šeit runājat par potenciālu un par uh, apkalpes trūkumu. Bet tas, protams, aizies ar to, ka iepriekšējie ir, iepriekšējie darbinieki ir nomainīti, un tagad mēs secinām, ka uh, jaunu darbinieku pietrūkst. Un tā zemāka līmeņa apkalpes darbinieki vispār vairs nav nu, nozīmīgi, jo viņus var ļoti lēti nomainīt, jo viņiem maksājot smieklīgi zemes algas. Ņemot vērā, es jau nosacījums attiecībā uz kuģotājiem. Jā, es varbūt varu arī neko neteikt, es pat nezinu, cik liela vēlme šajā zālē ir dzirdēt šādas uh, lietas saistībā ar konkurētspēju. Mēs šeit runājam par zaļās ekonomikas uzticamību kuģniecības nozarē. Arī šeit tiek runāts par to, ka nepieciešams sniegt subsīdijas kuģu īpašniekiem, lai viņi varētu uzbūvēt kuģus, kas atbilst jaunajām tehnoloģiskajām prasībām. Bet kāds gal galā ir galvenais jautājums? Vai mēs vēlamies iegūt rezultātus kuģniecības nozarē attiecībā uz to, kā tiek aizsargīt, aizsargāta vide un aizsargāti darbinieki uz jūras? Manuprāt, šie ir galvenie jautājumi, kuriem jāpievēršās, un tās ir lietas, kas ir jāizpilda un par kurām jārunā arī starptautiskajā jūrniecības organizācijā. nākamreiz, kad Eiropas komisija piedāvās kādu hartu, ir jāiekļau arī šīs lietas un par tām jārunā ļoti, ļoti padziļinātā līmenī. Un jāveic arī vairākas paralēlās darbības, jo ir ļoti daudz nopietnas problēmas, kas ir jāatrisina. Un beigās vēlos uzdot vienu jautājumu kas notiks ar kurniecības uzņēmumiem, kurš tad kūs eh, šo milzīgo peļņu. Manuprāt, šajās ziņā būs jāspēr kādi konkrēti soļi. Tikā, kundze, lūdzu. Mulțumesc, domnule președinte, aș dori și eu să... Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu apsveikt Vandālēnu kungu par šo ļoti labo ziņojumu un izteikt arī dažus komentārus, kas attiecās uz jūras transporta politiku. Tad šeit ir ļoti svarīgi nodrošināt komodalitāti jūras ostās. Šeit es domāju tās ostas, kas uh, atrodas eh, gan jūru krastos, gan arī uh, upju ietekās. Un šeit, es domāju, varētu atvēlēt plašāku sadaļu uz ziņojumā par rūpniecības politiku, kas saistīta ar jūras transporta politiku, piemēram, kuģu būvētavas. Kuģu būvētavās ir jāņem vērā darba spēks, tehniskais personāls, sociālie apstākļi, kā arī ražošanas līmenis, kas būtiski ir krities, ir tīpaši pēdējos gados. Vēl viens elements, kas būtu jāpiemin, ir ekonomikas attīstība. Ir ļoti svarīgi pieminēt Porto Franko teritorijas jūsu ziņojumā. Tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu drošību jūras transportu nozarē. Mums ir nepieciešama intervenču centri ārkārtas apstākļiem. Jo, piemēram, Melnās jūras gadījumā šādu punktu varētu izveidot Rumānijā Konstantas ostā. Vispēcot, runājot par drošību, jūs jau pieminējāt pirātu noziedzīgo darbību, bet es gribētu pieminēt, ka joprojām ir Eiropas Savienības dalība valstis, kuras ir iekļautas tā saucamajā Parīzes memoranda melnajā un palēkajā sarakstā. Un es domāju, ka ziņojumā vajadzētu īpaši pasvītrot, ka ik, ka visām dalībvalstīm vajadzētu panākt to, lai tās varētu iekļaut Parīzes memoranda Baltajā sarakstā. Tas, ko tikā kons teica, es domāju, mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, jo Eiropas Savienībā joprojām ir dalība valsts, kas parādās Parīzes eh, memoranda melnajā un pelēkajā sarakstā, kas nav pietiekami labi, un tikā kons tātad to pieminēja. Tālāk mums ir Teologaitis kungs no komisijas. Es eh, trenējos eh, š, izrunāt šos grieķu vārdus, jo es zināju, ka šeit debatēs uh, dominēs uh, grieķu vārdi. Jā, Teologītis kungs no Eiropas komisijas. Jā, bet jūs, uh, jūs mēģinājums bija labs un es jūtos pagodināts. Komisija vispirms gribētu pateikties referentam un Dālen kungam par viņu komentāriem, ko viņš ir izteicis mūsu paveiktajam darbam. Mēs ļoti plaši konsultējāmies, eh, gatavojot šo paziņojumu gan ar nozars pārstāvjiem, gan ar attiecīgajām ostu administrācijām. Līdz ar to šeit ir iekļaut konkrētā pieredze, un man šķiet, ka Vandālina kunga ziņojumā esošie komentāri vēlreiz pasvītro to, cik liela rūpība ir pielikta gatavojot šo ziņojumu. Es nerunāšu par katru komentāru, kas šeit izskanē komisijas virzienā, bet es varētu jums vēlreiz apliecināt, ka komisija ir gatava risināt nopietnos jautājumus, kas šeit tika pieminēti, kā piemēram tālāk navigācijas drošības uzlabošana, pirātu jautājumu risināšanu, konkurences jautājumu risināšanu, kas saistīta ar nodokļu režīmiem. Jūrnieku profesijas uh, piesaiste. Uh, ja runājam par šiem jautājumiem, tad šeit arī zināmā mērā par konkurenci runājot tātad tieši par ostu nozars konkurenci. Tas eh, tik ņemts vērā arī diskusijās par tālāku Trans-Eiropas tīklu attīstību. Un mēs esam sākuši strādāt arī pie tā, lai tad savienotu gan šos jūras transporta ceļus, gan auto transporta ceļus. Mēs gatavojamies eh, sagatavot vai prezentēt tā saucamo ceļa karti, kas varētu dienas gaismu ieraudzīt agrā rudenī. Projekts jau ir gatavs, bet ir nepieciešams konsultācijas, kā jūs zinat, tas ir parastais process. Tad mēs konsultējamies ar iesaistītajām pusēm, gan administrācijām, gan nozars pārstāvjiem, nu un tad mēs prezentēsim šo ceļa karti. Vienīgā lieta ir tā, ka nodokļu vadlīnijas būs gatavs tikai 2011. gadā. Un mēs, protams, gribētu, lai tas notiktu ātrāk, bet procesuāli iemeslu dēļ to nav iespējams izdarīt. Tātad eh, šīs vadlīnijas eh, tiek gatavotas atbilstoši noteiktai kārtībai, un tas prasīs ilgāku laiku. Tādēļ negribu solīt to, ko nevar izdarīt. Un rezumējot, es gribētu vispirms vēlreiz pateikties referentam par ziņojumu. Un mm, tas ir arī tāds ļoti iedvesmojošs un stimulējošs mūsu darbām. Gribētu pateikties arī uh, tiem, kuri šodien izteicās, un es varu teikt, ka jūsu komentāri jau ir tikuši ņemti vērā un ļoti nopietni. Paldies priekšsēdētājiem! Paldies komisijai, Vandālēna kungs, lūdzu, jums iespēja reaģēt. Paldies priekšsēdētājiem! Mm, man tika uzdot pāris konkrēti jautājumi, un mēģināšu uz tiem atbildēt, bet pirms tam daži vispārīgi novērojumi šai sakarā. Pirmkārt, es visai apzināti savā ziņojumā koncentrējos uz tām tēmām, kuras pēc manām domām ir īpaši svarīgas parlamentām. E, runājot par jūras politiku, protams, ir vesela gūzma dažādu jautājumu, bet es apzināti centos ierobežot šo ziņojumu ar sešām vai septiņām prioritārijām tēmām, kā es tās redzēju, kā prioritārās parlamentām. Tā bija man galvenā doma. Un mēs gribējām, lai šis ieguldījums skatījums no Eiropas parlamenta ļautu sagatavot tādu visaptverošāku jūras transporta politiku. Un, kā es teicu, es izvēlējos 6-7 tēmas, kas pēc manām domām bija vissvarīgākās mums. Es saprotu, ka daži cilvēki, ieskaitot mani, gribētu šo aptvērumu palielināt, bet es centos būt konservatīvs, lai pārāk neizplūstu. Un tagad par šiem konkrētajiem jautājumiem, kas man tika uzdoti kolēģis Kolonsakus, kurš diemžēl vairs nav šeit telpā, man prasīja par 16. punktu. Un ko es domāju, kad es runāju par nodevu bunkurdegvielai? Uh, Tas ir pavisam vienkārši. Šajā punktā es aicinu komisiju domāt par alternatīvām, lai uzlabotu jūras transporta uh, ietekmi uz vidi. Apsverot iespēju noteikt augstāku nodevu degvielai, kas satur um, vairāk sērdioksīda un citu ķīmisko elementu, kas būtiski piesārņo apkārtējo vidi. Tā kā es domāju, mēs varētu domāt par šādu mehānismu, jo galu beigās uzņēmēji, kuri izmanto vidē draudzīgu degvielu, būti, būtu tie, kas varētu uh, maksāt mazākas nodevas, un tie, kas piesārņo, tiem ir jāmaksā vairāk. Tātad piesārņotājs maksā princips. Kolēģis šeit eh, pirmajā rindā pareiz norādīja, ka atsevišķas ostas jau izmanto šo tā saucamo zaļo ostu koncepciju. Tas ir, ka kuģiem, kuri, kur ietekme uz vidi ir mazāk, viņiem ir jāmaksā mazāk ostas nodeva, viņi tiek ātrāk apkalpoti un tā tālāk. Es domāju, mums ir mm, jāmeklē šīs iespējas, kā veicināt uh, tieši videi draudzīgu jūras transportu. Priekšsēdētājs esmu šeit pierakstījis veselu rindu dažādus jautājumus, kas izskanēja, kad mani kolēģi izteicās. Man būtu interesanti uzzināt, vai ir tikuši iesniegt arī kādu grozījumu. Tautas partijas grupas kolēģis runāja par iespēju ieviest minimālos standartus kuģu apkalpēm. Interesants priekšlikums, jo ma, es esmu strādājis pat šajā nozarē un visai labi to pārzinu, un man šķiet, ka varbūt labāk ir skatīties uz darba apstākļiem. Uh, un tad jāskatās, par kādu kravu iet runa, un tad ir jārunā pār attiecīgo uh, apkalpi, jo ir visai grūti runāt par tādiem universāliem standartiem uh, visām kuģa apkalpēm. Tālāk, Tusas kungs teica, uh, runāja par šo ērtāko uh, karogu izmantošanu, un e, jāsaka, ka tā ir tendence, kas novērojama ne tikai jūras transportā, bet arī iekšzemes upju transportā. Un es esmu šeit nācis klajā ar vairākiem ierosinājumiem savā ziņojumā, lai novērstu šo uh, ēnu kuģu izmantošanu. E, es atnesu ēnu karogu izmantošanu. Eh, šeit izskanēja doma arī par to, ka ir dalība valsts, kas ir iekļautas melnajā un pelēkajā Parīzes memoranda sarakstā. Jā, tas patiešām ir ļoti slikti, ka visas Eiropas Savienības dalība valsts nav baltajā sarakstā, un es esmu par to runājis arī 22. un 23. punktā savā ziņojumā. Priekšsēdētāji. Es eh, pieņēmu, ka jūs eh, varbūt varētu ierosināt, kā mēs tālāk strādāsim, jo varētu būt arī grozījumi. Paldies, Van Dālenkungs. Tātad grozījuma iesniegšanas termiņš 2. mārts. Izskatīšana komitejā 22. martā, balsošana 23. martā un pēc tam aprīlī jautājums tiks nodots plenārsēdē. Tātad grozījuma iesniegšanas termins 2. marts, 22. apspriešanai, 23. balsošana un aprīlī plenārsēdē. Vai visus tas apmierina? Labi, paldies referentam! Nākamais punkts darba kārtībā ir kopienas pamatnostādnes Eiropas transporta tīkla attīstībai. Grozījuma apspriešana. Tas ir mans ziņojums, ko jūs piešķīrāt man, kad neviens cits to negribēja. Nu labi. Ir vesela rinda grozījumu, bet es gribētu vispirms atgādināt komitejai, ka mēs iepriekšējā sanāksmē vienojāmies ka mēs centīsimies panākt vienošanos jau pirmajā lasējumā. Un šī nav ten vadlīnija pārskatīšana, nē. Te mēs runājam tikai par procedūras un tehnisko aspektu uzlabošanu, kas bija nepareizi, un tādēļ man bija grūti akceptēt dažus no grozījumiem, kuros bija mēģinājums pilnībā izmainīt kopējo kārtu. Jā, tad, kad tents vadlīnijas tiks pārskatītas, tad to varēs darīt, bet šī konkrētajā ziņojumā mēs to nedarām. Un tas būtu šeit nevietā. Tādēļ lai bruģētu ceļu vienošanās panākšanai pirmajā lasījumā, es ierosinu divus grozījumus, par kuriem vienojāmies ar padomi, tad, tad balsot par tiem. Mani grozījumi runā par komitejas lomu stiprināšanu, palīdzot komisijai, gan izstrādājot, gan ieviešot vadlīnijas, kā arī karšu koriģēšanu, iekļaujot visas tās dalībvalstis, kas pievienojas arī 2003. gadā. Un, uh, Eh, mērķa gads ir nomainīts jau 2010. uz 2020. Mans sākotnējais otrais grozījums ir atsaukts, jo bija juridiska problēma ar redakciju. Mm. Jā, jāsaka, tas patiešām bija grūti, un tagad jauno redakciju akceptēja padomu. Tā kā ziņojums tāds, kāds tas ir, būtu pieņemams padomei ar maniem grozījumiem. Un tad mēs varētu panākt vienošanos pirmajā lasījumā. Kā jau es pieminēju, ir trīs problemātiski grozījumi. Krēmers, Olkunga un Lichtenbergers kundzes grozījums un Tikau kundzes grozījums, kas paredz būtiskas izmaiņas tekstā. Tas ir mainīt kartes. Un es gribētu aicināt deputāts, ja jūs gribat grozīt kartes, labi, bet to mēs darīsim tad, kad mēs pārskatīsim tens, nevis šī ziņojumā. Tas ir tikai tehnisks ziņojums, kas ļauj mums sākt darbu pie tens pārskatīšanas vai pārstrādāšanas, un tas būs vēlāk, nevis tagad. Tādēļ es gribētu lūgt jūs pagaidīt, kamēr mēs uzsākam vadlīniju pārstrādāšanu nu, jo domāju, ka šeit šādi priekšlikumi ir nevietā. Tālāk. Tikau kundze ir ierosinājis grozījums 20. apsvērumu daļas punktā, padome tam nepiekrīt. Un ja jūs uz to uzstāsiet, tad tas varētu apdraudēt vienošanās panākšanu pirmajā lasījumā. Es zinu, ka te Kau kundze uzskata, ka ir problēmas ar Rumāniju un Bulgāriju, bet man šķiet, ka Rumānija un Bulgārija ir iekļauta 2007. gada izmaiņās TNT, bet tad, kad tika izdarīts izmaiņas pēc astoņu jauno valstu pievienošanās, tad tika pieļautas kļūdas, un tās pārnesās arī uz pārējām divām. Un mani grozījumi attiec uz visām desmit, tātad astoņām plus divām jaunajām dalību valstīm. Kā mans ierosinājums ir saglabāt divus referenta ziņ, grozījumus un panākt vienošanos pirmajā lasījumā. Protams, komiteja ir suverēna, bet ja jūs balsosiet par pārējiem grozījumiem, tad, diemžēl, neizdosies panākt vienošanos pirmajā lasījumā, un tas, diemžēl, varētu aizkavēt mm, tēmas pārskatīšanas process. Tas ir ļoti svarīgs dokuments, kas mums visiem ir nepieciešams. Tādēļ es ieteiktu balsot par maniem grozījumiem un nebalsot par pārējiem. Es došu vārdu komisijas pārstāvjiem un tad kancei Krēmer un Tikau kundze un Starks kungs arī. Komisijai vārds tagad. Paldies, priekšsēdētāji. Domāju, ka man nav ko piebilst, tikai, kā tikai to, ka es esmu pateicīgs eh, jums par jūsu paveikto darbu, kā arī komitēja kopumā, ka jūs esat gatavi panākt vienošanos pirmajā lasījumā. Šis pārstrādātais priekšlikums veido bāzi tālākai tens pārskatīšanai un es domāju, ka tas būtu tiešām ļoti noderīgi, ja mēs panāktu vienošanos pirmajā lasījumā. Un, ja runājam par grozījumu saturu, tad es saprotu, ka ir panākta vienošanās ar padomi par tiem, ko jūs iesniedzāt, bet vienošanās nav nodrošināta par pārējiem grozījumiem. Tā kā risks pastāv. Ja mēs varētu nodrošināt, ka visi pārējie mm, elementi, ko deputāti ir ierosinājuši, tiktu ņemti vērā pārskatīšanas procesā kā tāda, tad es būtu ļoti par, par, par to pateicīgs. Man šķiet, es teicu 8 plus 2, nē, bet man vajadzēja teikt 10 plus 2 jaunās dalību valstis. Atvainojos priekšsēdētājs Kansens kungs, lūdzu. Eh, Paldies priekšsēdētājiem. Tas ir ļoti būtisks elements. Un es vēlos ļoti skaidri pieskarties eh, lietas būtībai. Tas ir būtiskākais jautājums bet jūs arī teicat, ka šajā tekstā drīzāk ir runa par tehniskas dabas jautājumiem. Rītdienas balsojums būs eh, pamats. Ten plānošanai un darbībai un eh, tas, kā tas strādās nākamajos desmit gados, tādēļ ļoti svarīgi, lai teksts būtu ļoti labs, bez pretrunām. Tas, ko jūs teicāt, atbilst eh, šim plānam un tas ir svarīgi, lai galīgais teksta variants būtu pamatots un uh, labi saprotams. Es uh, domāju, ka pašlaik uh, šeit netiek izvirzīts pārāk augstas prasības, un citu kolēģu ieteikumi var tikt ņemti vērā, kad ten kopumā tiks pārvērtēts. Es domāju, uh, Eh, kodificētā tekstā pieņemšanas laiks varbūt varētu būt arī nākamajā lasījumā, un ten eh, pārprogrammēšana arī būtu nodrošināta, un tas ir mūsu visi interesēs. Ja mēs runājam par speciāliem jautājumiem, nozaru jautājumiem, tad ir ļoti būtiski panākt koordinātu un visaptverošu koordinācijas darbu visiem transporta veidiem, kaut arī transporta sistēmas protams, ir jāsaista viena ar otru. Jaunais komisārs, Spānijas transports ministrs vēlas iekārtot uh, Eiropas fondu, lai tajā varētu iesaistīties iestādes un lai varētu arī panākt visus šos efektus. Stēskungs, paldies, mūsu politiskā grupa arī jūs atbalstīs, jo tā atbalsties jūs priekšlikums Kramerkungs. Es domāju, ka mums e, vajadzētu klausīties dzīves īstenībā. Un e, kaut arī vēlāk būs kaut kas revidēts, es e, atbalstu te kaukundzes grozījumu, jo mēs Eiropas Savienībā varam balstīties tikai uz to, kas ir arī realitātē. Kad mēs sākām pirms pieciem vai septiņiem gadiem, tad bija desmit dalību valsts mazāk. Un tam tagad nav nekāda nozīme, jo, ja mēs runājam par šo dokumentu, tad ir jāņem vērā visa Eiropas Savienība ar visām 27 dalībvalstīm. Jūs zināt, tas būtu smieklīgi, ja mēs tagad vienkārši norādītu uz to, ka pēc diviem gadiem mēs to visu pārskatīsim, un tad tās visas citas dalībvalstis arī tajā piedalīsies. Tas neatbilst Eiropas garam. Mēs esam Eiropas Savienība 27 dalībvalstīm, un jebkurā ja dokumentā, par kur mēs runājam, tam ir jābūt izteiktam, iekļautam, tādēļ es gribētu lūgt atbalstīt šo grozījumu. Otrais punkts ir šī magnētiskā uh, dzelzceļa uh, sliežu tehnoloģija. Es uh, esmu runājis ar Viliju Piču, kas, diemžēl, vairs nav mūsu vidū, un viņš vienmēr man apstiprināja, ka šeit Eiropas parlamentā nekad nav bijis pieņems lēmums par labu transrapīdam. Un tas ir loģiski, jo mēs jau visi cenšamies no šīm signālu sistēmām, no četrām sliedēm radīt vienu kopīgu Eiropas dzelzceļu tīklu, un transrapīts no 20 uztaisīs 21, no 6 7, no 4 5. Tādēļ tas attiecībā uz uh, Eiropas kopīgu garu, un to Vilijas Pičiks vienmēr teica un atkārtoja ka tā bija pozīcija. Ja jau vācieši to grib darīt, lai viņi to dara vien paši, bet tam nav nekāda saistība ar Eiropu, ar transportu un varbūt tikai vienīgi ar rūpniecības attīstību, bet vairāk ne ar ko. Pat šī federālā valdība, kas toreiz to ierosināja savā koalīcijas uh, projektā pa transrapīdu, neko neraksta. Kristīgai demokrāti Bavārijā, viņiem toreiz bija vairākums, viņi neierakstīja transrapīdu. Uh, Es nezinu, kā tas transkripts tagad pēkšņi nonācis šajā e, tekstā. Tas varbūt kaut kāds triks ir. Mēs mēģinājām to izdibināt, jo nav neviena lēmuma parlamenta, kādēļ tas šeit pēkšņi parādās. Un ja šeit kaut kur tieši uh, birokrātijas uh, e, sloda samazinājums nāk no Bavārijas, un viņš uh, agrāk bija Bavārijas ministra prezidents, un Transrapid projekts arī bija Bavārijas projekts, un tas viss vairs netiek turpināts. Un uh, īstenībā tas viss ir tā drusku smieklīgi, jo, eh, ja viņš izteiktos par to, tad viņš izteiktos pret 80% no iedzīvotājiem. Ja mēs runājam par birokrātiskās slogas samazināšanu, tad mums vajadzētu to nosvitrot. To neviens vairāk negrib. Kāpēc tas pēkšņi tā kā parādās, es to nesaprotu. Uh, Mums vajadzētu būt tik godīgiem un reāliem un to šeit nosvītrot. Tādēļ es do, domāju, ka mūsu grozījumu vajadzētu saglabināt, vajadzētu balsot, uz lūgtu atbalstīt to. Arī tik augundzes grozījumu vajadzētu atbalstīt, jo mēs esam Eiropas Savienība, kas sastāv no 27 valstīm un nevis nu, mazāk, varbūt uz vēsturē bija svarīgi, bet šodien vairs ne. Mrs. Tikau. Tikau, kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Protams, ka mēs visi saprotam, ka mēs eh, vēlamies panākt vienošanos pirmajā lasījumā, bet tomēr es gribētu norādīt uz to, ka mans grozījums sestais un piektais attiec uz tehniskām kļūdām. Es šeit neko nemainu satura ziņā. Tādēļ es gribētu vēlreiz norādīt uz to, ka abi mani grozījumi ir tehniskas dabas, un tur ir runāts tikai un vienīgi par tām kļūdām, kas ir parādījušies iepriekšējā dokumentā. Vispirms gribētu runāt par piekto grozījumu. Ceturtajā, tas ir jūsu grozījums priekšēdētāja kungs, ceturtajā grozījumā daļēji ir jau nosauc arī tas, ko arī mēs vēlamies ar savu piekto grozījumu panākt, izņemot faktu, ka tikai 2003. gada uh, iestāšanās uh, valstis šeit pieminētas, bet varbūt, ka ceturto grozījumu varētu vienkārši mainīt. Ja jūs tam piekristu, protams. Varētu ceturto grozījumu mainīt tā, ka arī 2005. gada valsts, kas iestājās, proti Bulgārija un Rumānija, ka tās tur arī tiks pieminētas. 2010. gadā mēs pieņemam šeit Eiropas dokumentu, un mēs jau, mums neviens neņems nopietni, ja mēs eh, atsauksimies tikai 2003. gada valstis, un 2005. gada situāciju mēs vispār neņemsim vērā. Tā ir taisnība, ka regulā 2006. gadā tiek pieminēts valsts, kas iestājušās, bet, ja runa ir par šī lēmuma aktualizāciju, tad tagad īstais laika punkts to darīt, pārstrādājot, lai mēs patiešām visas normas no šīs, šīm abām iestāšanās kārtām šeit ņemtu vērā un iekļautu. Esmu pārliecināta, ka padome šādu grozījumu pieņems, jo tas jau atbilst cilvēku veseliem saprātam. Tagad par sesto grozījumu. Tur es labāk gribētu, lai tiktu mainīts uh, virsraksts. Tur ir runa par Melno jūru. Tagad tur ir tikai Bulgārija un Rumānija pieminēt virsrakstā. Es domāju, ka, kad runājam piemēram par Baltijas jūru vai par vidus jūru, vienmēr šādos gadījumos ir svarīgi, lai virsrakstā būtu pareizais nosaukums. Tad es domāju, ka piektajā punktā sastā eh, arī vajadzētu korekti to virsrakstā, un tur vajadzētu būt Melnajai jūrai virsrakstā. Tādēļ es domāju, apkopojot to visu teikto, ka šie abi grozījumi, ko iesniedz es, atbilst cilvēku veseliem saprātam, un es gribētu jums, kolēģis, aicināt atbalstīt šos abus grozījumus. Paldies! Atbildot, es varētu teikt, ka pirmkārt attiecībā uz ceturto grozījumu. Ja cilvēki šo ceturto man piedāvāto grozījumu izlasa, tur ir svarīga rindiņa, kurā teikts, ka visas dalība valstis, tātad visas dalība valstis tiek iekļautas, ja tiek pieņemts šis grozījums. Šis jēdziens, ka Bulgārija un Rumānija tā kā tiek izslēgts, es nevaru šo jēdzienu pieņemt, jo visas dalība valstis nodrošina, ka karts ir atbilstoši kā pēdējiem grozītajam lēmumam. Es nezinu, kā jūs varat piedā, pielikt vairāk visam. Es nevaru piekrist tam, ka šeit netiek iekļauts visas 27 dalība valstis. Es ar visu cieņu pieturos pie 4. grozījuma. 15. un 10. ir 25, nevis 27. Jā, bet, Maikl, viss, kad mēs sakam viss, tad tur ir 27 dalībvalstis. Jā, es nevēlos tagad strīdēties ar jums, bet tieši tādēļ mēs ieviesām šādu grozījumus, un ļoti daudz ir no nu, juridiskā viedokļa šeit uh, piestrādāts, lai viss būtu pilnīgi pareizi, un tādā mēs rakstam visas dalību valstis, un es uzskatu, ka Bulgārija un Rumānija arī tiek iekļauta, un tāpat Bulgārija un Rumānija piekrita tam arī ar padomu starpniecību, un es nesaprotu, kāda īsti ir problēma. Par sesto grozījumu attiecībā uz Melno jūru es iebilstu tam, jo tas maina geografisko jēdzienu no Bulgārijas un Rumānijas uz Melno jūru. Melnā jūra ir lielāka nekā Bulgārija un Rumānija, tas ir pilnīgi skaidrs. Es neiebilstu tam, ka ten vārdlīniju pārskatā mēs atrastu kādu jaunu nosaukumu. Es neiebilstu. Es arī neiebilstu tam, ka pārskatā mēs izņemtam šo transrapīdu. Es varu piebilst Pičik kunga filozofijai šajā gadījumā. Bet ne šajā ziņojumā, tas ir nākamajā ziņojumā jādara, kad mēs pārskatīsim ten tīklu. Un tad, kad mēs to darīsim, jūs būsiet ar šiem pārsteigti, cik ļoti lielā mērā es varu atbalstīt jūsu pozīciju, bet ne šī ziņojuma ietvaros. Tas nav saistīts ne ar Eiropu, ne ar transportu, bet es varētu piebilst arī trešo punktu, tas nav saistīts ar šo ziņojumu vispār. Un Tādēļ es vēlos pieturēties pie savas nostājas par to, ka varētu pierakstīt 2005 datumiem 4. grozījumā. Es esmu gatavs to darīt, ja es saņemšu apstiprinājumu pirmkārt, ka tas ir juridiski un mums ir bijušas problēmas šajā sakarā, un tad, ja tas ir juridiski pieņemams un padomi ir ar mieru, tad es varu ierakstīt 2003 un 2005 gadu 4. grozījām, bet man ir tikai jānoskaidro, vai tas nerada kādas domstarpības, un tikai tad esmu gatavs to pieņemt. Bet, ja man tiks teiks, ka tas rada problēmas, tad es pieturēšos pie savu sākotnējā grozījuma teksta. Tāds ir mans viedoklis. Īva vispirms un tad Silvijai. Tas tikai nevarēs jautājums, bet tas neatiec arī uz uh, grozījumu par Bulgāriju, Rumāniju un Melno jūru, jo galu galā tas uh, atbilst dalību valstu teksta variantam. Es uzskatu, ka svarīgi runāt par Melno jūru, bet mēs jau runājam par to, kādas valstis atbild par to un kādas viesaistietas. Un tādā gadījumā tā ir Bulgārija un Rumānija, bet ne jau Melnā jūra. Tādēļ man labāk patiktu, lai tur tiktu pieminētas valstis. Bet es īsti nezinu, man būtu arī svarīgi, ka ar 2005. gadu, manuprāt, mēs to nevaram darīt, jo uh, nav vēl pagaidām nekāda padomas lēmuma par šo jautājumu. Problem, Jā, tieši tādēļ es to vēlējos pārbaudīt juridiski. Uh, un par to, vai pierakstīt Bulgāriju un Rumāniju, mēlnās jūs vietā es tam iebilstu, jūs zinu, kādas ir jūtas šajā jautājumā, bet tad mēs grozām karti no sākotnējā TNT dokumenta. Vai tas ir pareizi vai nepareizi, tas nav svarīgi šajā ziņojumā. Mainīsim to. Nākamreiz tur nebūs nekāda problēma bet tas būs tad, kad mēs veiksim pārskatu. Es saprotu, kādi ir jūsu komentāri un no kā tie rodas, bet tas ir tehnisks ziņojums un visam ir jābūt vietā no sākotnējā ten, lai mēs varam iet tālāk un veikt pārskatu, un tieši tādēļ man nepatīk un man rada nemieru tas, kādus grozījumus jūs šeit piedāvājat. Un tieši tādēļ es aicinu pieturēties pie tā, kas mums jau ir. Es pārbaudīšu par 2005 gadu. Es domāju, ka to neļaus iekļaut, bet es būšu koleģiāls un pārbaudīšu šādu iespēju, bet esmu atkārtošu, ka mums, kā jau jūs teicāt, no 2005. gada nav nekāda padomas lēmuma. Silvija vārds lūdzu. Well, I, mm, I understand. Jā, Es piekrītu tam, ko jūs sakat, bet man ir jāievēro ziņojuma tehnika, tehniskā puse. Silvija, lūdzu. Paldies! Runājot par Melnās jūras virsrakstu. Paskatoties uz vidusjūras karti, var redzēt, ka tur ir valstis, kas nav Eiropas Savienības dalība valstis, bet tik un tā nosaukums ir vidusjūra. Vai nu mēs runājam par jūrām, kas ir tuvu Eiropas Savienībai, vai nē. Ir grūtības ar karti 5, 6, un ir nepieciešams ieviest labojumus, vai mēs darām to tagad vai vēlāk. Nu, nezinu, man šķiet, ka nebūtu pareizi to darīt vēlāk. Un runājot par jaunajām dalību valstīm pēc 2005. gada, manuprāt, principa dēļ ir jāmin visi pievienošanās akti, un pēc tam, kad kartes tiek grozītas, izmaiņas tiks veiktas saskaņā ar ņemot vērā to, kā valsts ir pievienojušās Eiropas Savienībai, un tādēļ es nedomāju, ka ir kādas problēmas pieminot 2005. gada aktu, jo mēs vienkārši runājam par pēdējiem diviem pievienošanās gadījumiem Eiropas Savienībai. Jā, Es jau runāju par šiem datumiem, par 2003 un 2005. Un vai nu par to, ko jūs teicāt par vidusjūru, nu tas ir patreizajā ziņojumā, es to nevaru mainīt. Un tas, ka tur ir rakstīts melnā jūra, nu es tur arī neko nevaru mainīt, tā tas tur ir ierakstīts. Man ir jāstrādā ar to, kas man ir iedots, un es negribu sākt tagad te mainīt un grozīt nosaukums. Jo šis ziņojums ir tīri tehnisks, lai lietas būtu pareizi uzrakstītas un lai mēs varētu virzīties tālāk. Varbūt komisija ir kas sakāms, varbūt palīdziet man, pametiet man glābšanas līnķi, dariet vismaz kaut ko, es tā izmisīgi šeit mēģinu nodot jūsu vēstījumu. Mēs nepārskatām šeit ten vadlīnijas, mēs vienkārši norādām tehniskās īpašības, kas mums ļaus pēc tam ten vadlīnijas pārskatīt. Komisija lūdzu palīdziet man šeit. Jā, es nezinu, vai varētu pārliecināt labāk par jums, bet eh, varu drusku citādāk pavestīt par ceturto grozījumu. Ko tad ar 20, 20. apsvērumu punkts? Tur netiek teikts, vai mums ir 15, vai 25, vai 27 kārtas. 20. apsvērumā ir teikts, ka mums ir jauns pielikums ar visām dalībvalstīm, un tad ir teikums, kas atsaucās uz 2003. kāda pievienošanās aktu, un tas ir tur, ir tādēļ, ka šajā pievienošanās aktā bija kļūdas, un 2005. gada aktā nebija. Mums bija pareizās kartas Bulgārijai un Rumānijai. Tātad tas, mēs šeit nerunājam par tentību politiku un vadlīnijām, bet par pārveidas procesu. Un tādēļ ar tādu virspusīgu lasījumu varbūt nepietiek, bet pilnīgi pietiek no praktiskā un juridiskā viedokļa. Par pārējiem diviem grozījumiem priekšā es jums piekrītu, ka mums ir jārunā par būtiskiem jautājumiem TNT pārskatu procesā, kas jau ir sācies. Mēs vēl nerunājam par kārtēm, mēs runājam tikai pagaidām par metodiku ar jums. Mums būs konsultācija dokuments, ko izdos komiteja komisija pavasarī, un ar to mēs runāsim ar parlamentu, tā kā visa gada laikā būs iespēja runāt par būtiskajiem jautājumiem. Paldies! Es domāju, ka šeit likšu punktu diskusijai un cilvēki pieņems savus lēmumus tā vai citādi. Es esmu izteicis savu padomu, un tad jūs varat vai to pieņemt vai noraidīt rītdien balsojot. Bet es jau izskaidroju savu nostāju. Ja jūs tiešām vēlaties ko teikt, Silvija, es jums ļaušu izteikties tikai lūdzu lakoniski. I, uh, as I understood, it is redundant for uh, the... Kā es sapratu, tas ir nevajadzīgi no komisijas viedokļa iekļaut 2005. gada piekau, iek, pievienošanās aktu, bet tas nozīmē, ka tas netraucēja juridiskajam viedoklim no nu, tā. Pēc principa es vēlētos to iekļaut, jo ir svarīgi pieminēt visus nesenos pievienošanās līgumus. Jā, paldies! tika teikts, ka nebija problēmas ar 2005. gada aktu, mēs mēģinām grozīt problēmas, kas radās 2003. gadā. Paldies! Nāk, tad balsojums rīt, aizmirst gandrīz par to pateikt. Nākamais darba kārtības punkts ir Kunze kunga ziņojums par Baltijas jūras reģionu. Es atvainojos par kavēšanos un es lūkšu viceprezidentu pārņemt sēdes vadību uz 15 minūtēm. Jā, paldies, priekšsētāji kungs. Mēs esam transporta komiteja, un mēs uh, sniedzam līdzvērtējumu ārlietu stratēģiju. Šeit regio ir galvenais atbildīgais, un no manas puses kā referents gribētu izteikt arī komentārus no transporta politiskā viedokļa. Desmit punktus es šeit esmu sastādījis. Transporta ceļi, protams, ir uh, ekonomikas dzīvības āderis. Un tam jāpaliek arī ļoti labai telpai. Baltijas jūras telpā ir jāaug un uh, tur jāņem vērā visi transporta veidi, bet mēs nedrīkstam arī runāt par trans-Eiropas uh, ceļiem, bet arī par mūsu kaimiņiem. Piemēram, Krievijas federācija šeit ļoti būtiska, tāpat arī Norvēģija. Kā jau es teicu, kopīgajā situācijā jāņem vērā ap Baltijas jūru, tie ir pan-Eiropas tīkli, kas ir jāiesaista. Un ļoti būtisks punkts eh, šeit ir eh, ņemt vērā pastāvošo infrastruktūru vai runa par dzelzceļu, eh, par sauszemes transportu, iekšzemes ūdeņiem. Tas viss ir jāizbūvē, un tas ir, ko esmu pārnājis ar ēnu referentiem, un tas ļoti svarīgs punkts. Wir haben uns auch darüber verständigt, dass es notwendig ist, dass die großen Verkehrsachsen, wie zum Beispiel die Mēs nepieciešam lielie eh, transportceļi, piemēram, TEN 1 ietu no Palermo uz Berlīni un tālāk uz Baltijas jūras telpu. Arī jūras uh, transporta ceļš TEN 21 un uh, Via Baltika TEN 1 Rēra Baltika ir dzelzceļa projekts, 21 ir uh, um, sauszemes ceļš un savienība jūras ceļu. Šeit nedrīkstētu aizmirst tās transporta plūsmas, kas nāk no dienvidu puses un sasniedz Baltijas uh, jūras krastu, Baltijas jūru. Šeit ir, protams, arī vides aspekts, un no otras puses jāņem vērā arī labi izveidotas iekšzemes ūdeņu transporta ceļi un arī lētāku transporta ceļu, kas vairāk atbilst vidas prasībām. Protams, ir arī tā, ka Baltijas jūras stratēģijā ar darbības plānu e, komisija ir iekļāvusi to visu savā darbības plānā, rīcības plānā, jaņem vērā, protams, arī īsa, īsi transporta ceļi, jūras transporta ceļi, kas būtu spējīgi transport, uh, konkurencē. Bet mums šeit ir, lai viņi būtu vidē draudzīgi, bet vajadzētu uzmanīties, lai kritērija attiecīgām degvielām nebūtu pārāk augsti izvirzīti, lai nebūtu tā, ka beig beigās mēs panāktu pilnīgi nepareizu efektu, proti, ka no jūras transporta notiktu atkal pārcelšanās vairāk uz sauszemes ceļiem. Šeit vajadzētu ļoti uzmanieties. Par to visu vajadzēs vēl diskutēt arī drošības aspektam ļoti svarīga loma turismu politikas ziņā darbības plānā īpaši vajadzētu ņemt vērā to, kā jūras šaurumi īpaši tur, kur ir ļoti daudz jūras transporta, ļoti daudz kuģi brauc. Vai tur varētu stacionāros radarus uzstādīt, lai varētu uzlabot kuģu satiksmes drošību? Vai arī varētu šeit uh, citus drošības dienestus, piemēram, loķus ieviest? bet šeit ir nepieciešams, kā mēs pievērstu uzmanību šim aspektam. Kas attiec uz mūsu komiteju? Protams, turisma aspektu, Baltijas jūras turismu, būs otrā turisma konference fórums, un tur būs runa arī par šo tirgus uh, paplašināšanas aspektu. Un tur ir ļoti būtiski šī reģiona sasniedzamība, un reģiona sasniedzamība uh, ir saistīta ar to, lai cilvēki, kas dodas uz īsāku laiku atvaļinājumu, lai viņus piesaistītu, lai viņi dotos uz Baltijas jūras telpu un lai uzver šo telpu kā ļoti pievilcīgu. Piemēram, ūdens eh, sporta turisms šeit ir īpaši nozīmīgs. Tie ir mērķi, kurus mēs kā transporta politiķi varam īstenot. Un šeit Baltijas jūras telpa kā ekonomikas telpa. Uh, varētu būt labāk apdrošināta ar transporta āderēm, transporta ceļiem, un līdz ar to varētu panākt labāku un augstāku ekonomisko attīstību. Tas ir mēķis, kas uh, mums ir sprauts un kam mēs vēlamies veltīt savu uzmanību. Jā, Herr Vorsitzender, Herr Kuhn, äh, meine. Priekšsēdētāji, kolēģis un kolēģi, mūsu ēnu referents arī kaut kur ir eh, pa ceļam no Lietuvas uz Briseli. Un mēs eh, esam par to visu runājuši. Tādēļ es eh, jūsu komentāriem, ko kungs var piekrist, tīpaši var pasvītrot to, ko jūs teicāt. Par vienu punktu es gribētu kaut ko piebilst klāt, kas ir saistīts ar piekto un sesto punktu. Jūs jau pats pieminējāt. Es domāju, ka mums vajadzētu padomāt par to, vai šo Baltijas jūras emisijas eh, uzraudzību, kas attiec uz sēra izmešiem, vajadzētu paraudzīties precīzāk. Es, man par šo punktu konkrēti ir lielas bažas ka mēs eh, atkal iznāks tā, ka no jūras transporta eh, viss vis kravu transporta pāries uz sauszemes ceļiem. Paldies! Merci, monsieur Plekenstein, monsieur Vandal. Paldies, uh, Fandālinkungs tagad lūdzu. Paldies priekšēdētāji. Arī no manas politiskās grupas es varu teikt, ka atbildīgais kolēģis, kas strādā pie šie jautājumi, šodien nav klāt. Es gaidu no viņa vēl dažus grozījumus. Tādēļ es tagad gribētu vienkārši pateikt Kūnu kungam paldies par viņu desmit punktiem. Tos mēs uzskatām par ļoti labiem. Viņš vienkārši ir pieminējis vissvarīgākos tematus, tas ir brīnišķīgi. Viņš arī uzdeva jautājumu, kāda ir īpašā situācija Baltijas jūras valstīs un tās attiecības ar Krieviju. Robeža ar Krieviju, tas, protams, izraisa veselu virknes sekas, tur ir muita, muitas procedūra, kas ir ārkārtīgi sarežģīta, tas prasa lielu laiku, lai tam visam izietu cauri, bet ir arī citi jautājumi, kā piemēram vide, drošība un citas. Uh, Tas, protams, attiecas uz ekonomisko attīstību Baltijas jūras valstīs. Un tad jautājums par izolāciju. Šo punktu jūs arī pamatoti pats pieminējāt. Baltijas jūras valstis, raugoties uz uh, tentīklu, tām ir ļoti būtiska loma, un uh, es varētu tikai teikt, ka kopumā ziņojums ir vienkārši brīnišķīgi sastādīts. Mēs tam to pilnīgi varam atbalstīt, bet attiecībā uz šiem pāris punktiem es gribētu vēl īpašus komentārus un papildinājumus. Krāmerkungs lūdzu. Paldies. Es arī gribētu teikt paldies par ziņojumu. Un uh, te tiešām ņemts vērā būtiskais. Kopumā mēs parasti vienojamies, bet ja paskatās precīzāk, piemēram, Berlīna, Baltijas jūras krasts. Mēs esam par to, bet ja jūs pagājušajā nedēļā lasījāt avīzes, tad tas tieši tas, kur uh, To nevar finansēt dzelzceļš, un līdz ar to tas projekts faktiski nedarbosies. Es domāju, mums vajadzētu pārdomāt, vai mēs vienmēr vēlamies vis tālākos savienojumus dzelzceļā, tikai tādēļ, ka dzelzceļš ir nosēdz daudzus kilometrus. Tas ir viss Skandināvijas e, e teritorija, kas e, tiek sasniegta pa jūras tiltu un e, pēc tam pa caur Hamburgu. Tur viss nav, nav izbūvēts un Gicā un Rostokas eh, posmas. Pie tā netiek strādāts. Un Dāni nepiedāvā savu dienvidu teritoriju. Kaut arī mēs zinām, ka Fērmanas tilts, piemēram, eh, būtu, savi, eh, tas viss var zvaigznēs rakstīts. Mēs ceļam tiltu, varbūt tas ir būvniecības politikā ļoti interesanti, bet tas nav saistīts ar transportu politiku, kamēr nav sasaiste. Un tur vēl ļoti daudz, kas ir jādara. Un es domāju, ka tas viss ir saistīts ar laika faktoru. Piemēram, Fermana Beltas eh, eh, jūras šarumu tiltu vajadzētu baudi, eh, būvēt, bet savukārt starp Rostoku un, un, un citām vietām nē. Es priecājos, ka šeit ir ņemts vērā dzelzceļa centrālai punkti. Mēs zinām arī par grūtībām Baltijas valstīs. Lietuvieši saka, mēs nebūvējam, jo poļi negrib. Latvieši saka, mēs nebūvējam, mēs labprāt būvētu, bet lietuvieši negrib. Un igāņi saka, mēs labprāt gribētu, bet latvieši negrib. Un tas viss ir tā drusku dīvaini. Bet mums pie tās lietas ir jāķeras klāt. Jebkurā gadījumā ir noskaidrot dzelzceļa platuma jautājums. Uh, Un uh, sasācis jautājums ir tīpaši uz uh, celsceļa ceļu. To jūs jau teicāt, bet mēs arī ļoti skaidri zinām, ka uh, Y as starp Hanoveru, Hamburgu un Berlīni, to mēs varam būvēt. Tur mēs varam pātrināt transportu. Bet ja mēs dzelzceļa mēzglu punktus nemodernizēsim, tad tas viss nekādu labumu nedos. Tādēļ mums vajadzētu koncentrēties arī uz uh, sauszemes teritoriju Hamburgu, Brēmenu un Hanoveru. Kamēr tas nav atrisināts, mums nevajag ne Fermanas eh, jūras šaurumu tiltu, ne šo Y trasi. Varbūt tas ir kāds kritisks vārds šajā virzienā, jo principā es uzskatu, ka ir pareizi, ka mēs dzelzceļa tīklu mums to vajadzētu stabilizēt, jo sauszemes uh, teritorija jāsēst ar jūru, cik vien iespējams vidē traucīgi. Merci, Monsieur Kramer. Je pense que nous n'avons pas de représentant de. Paldies, Krēmer kungs. Es eh, nezinu, vai ir kāds no komisijas šeit. Liekas, ka nav, bet katrā ziņā ir vairāki deputāti, kas gribēja izteikties par šo ziņojumu. Diemžēl arī ēnu referenti nav šeit, bet tagad došu vārdu referentam lūdzu. Erstens danke ich den Kollegen für die Unterstützung, die sie. Paldies kolēģiem par atbalstu. Jūs pieminējāt šo makro reģionu Baltijas jūru savos izklāstos. Arī Fleckensteina kungs pieminēja vienu punktu, par kuru mums noteikti vajadzēs apmainīties ar domām, kas attiecas uz jūras transporta konkurences spēju Baltijas jūrā un ārpus šī reģiona. Van Dālina kungs. Baltijas jūra noteikti ir viena joma, kas ir samērā noslēgta, kas attiec uz jūras transportu, bet no turienes uzsākas ļoti daudz starptautiski, uh, starptautiski uh, ceļojumi, piemēram, Aida, mums ir ļoti daudz kravu pārvadājumu, kas no Krievijas, tieši no Pēterburgas, naftu ved uz citā visu pasauli. Tas attiecas ļoti uh, uz kuģu drošības jautājumiem. Mēs esam vienoti, ka to arī nākotnē vajadzēs ņemt vērā. Un Kramerkungs Mēs noteikti esam vienoti domās, ka ja šeit ir runa par uh, tēm tīklu sasaisti ar Baltijas jūras reģionu, mums vajadzētu par to arī cīnīties. Es, protams, nevaru detalizēti šajā ziņojumā neko precīzi teikt, jo mēs esam vienkārši līdzkonsultanti. Un reģions šeit ir uh, vadošā komiteja, bet šos punktus vajadzētu vienkārši uzskaitīt. Mums vajadzētu palikt pie šīs lietas un turpināt to, lai tas būtu tāds kopīgs, kopīga koncepcija, kas būtu pamatota. Vides aspekts, turisms, visi šie aspekti ir ļoti nozīmīgi. Tādēļ es gribēju teikt paldies sirsnīgi par uh, jūsu teikto un arī par sadarbību. Oui, eh, Jā, paldies priekšsēdētāji. Es atvainojos, bet mani atvirzīja uz brīdi, un tāpēc es uh, tagad gribētu atbildēt referentam, kad viņš runā par koridoru pieslēgšanu Baltijas jūrā, tad man šķiet 23. ten, kas iet no Vīnes uz Gdaņsku, ir ļoti svarīgs. Tātad uh, vidusjūras un Baltijas koridors, tas ir ļoti svarīgs, kā jau referents arī ir secinājis. Alors, Voilà pour ce, ce rapport. Alors, je vous donne le... Euh, Paldies! Labi, tas tad būtu arī viss par šo atzinumu. Un tātad termiņi ir sekojuši. Grozījuma iesniegšanas termiņš 2. marts, diskusijas notiks 22. martā komitejā, balsojums 23. martā komitejā. Un galīgais balsojums būs 25. un 26. aprīlī. Tālāk turpinam ar darba kārtības nākamo punktu. Tas ir komisijas 2008. gada budžeta izpildes apstiprināšana, diemžēl atzinuma autora nav šeit, bet Kremer kungs, jūs gatavojāt grozījums, vai jums ir kaut kas, ko teikt par komisijas budžeta izpildi. Kremer kungs, jūs esat ierosinājis arī grozījumu, vai jums nav nekādu komentāru? Nav, ja? Labi, vairāk grozījumu nav tikuši iesniegt, kā tikai tie, ko iesniedz ref, iesniegus referenta. Tad turpinām tālāk ar, iz, ar aģentūru budžetu izpildi. Vai ir kādi komentāri? Pirmais ir Eiropas jūras drošības aģentūra. Lūdzu. Uh, yes, uh... Vous intervenez globalement sur la décharge des agences. Vai jūs runājat vispār globāli par aģentūrām kopā? Sorry. <laughs> I think a lot of us Es atvainojos, man šķiet, ka lielākā daļai no mums bija problēmas ar lidojumiem un nokļūšanu šeit. Bet tātad es strādāju pie EMSA, EASA, ERA un SESAR budžeta izpildes apstiprināšanā. Tik iesniegt veselu rindu grozījumu par EMSA, tā ir Senderkundze, kur ir iesniegusi grozījumus. Liekot uzsvaru uz detalizētu plānošanu aģentūrā un stratēģiju, un es varu atbalstīt viņas pirmo un otro grozījumu par EMSA ziņojumu. Tālāk par aviācijas aģentūru ir vairāki grozījumi, ieskaitot dažus jaunus no manis. Es šajos grozījumos uh, esmu izvirzījis jautājumi par lieliem pārskaitījumiem vai pārnesēm. Tātad problēmas ar personālu plānošanu un ir arī vesela rinda problēma ar EASA, ar šo Eiropas aviācijas drošības aģentūru un ir izveidot starp institūciju darba grupu grupa par aģentūrām kā tādām, un šī darba grupa apvieno komisijas padoms un parlamentu cilvēkus, un tātad eh, viņi strādās pie šī jautājuma. Sender kundze ir arī iesniegusi līdzīgs grozījums, kas attiecās uz prognozēm un analīzi, kā arī detalizētu plānošanu. Es atbalstu šos grozījumus. Zigmantas Balčītis kungs aicina eh, noformulēt mērķus un rezultātu indikātorus. Tad es atbalstu no 2 līdz 5 grozījumam. Tālāk Eiropas dzelceļa aģentūra. Eh, Rikē kungam ir divi grozījumi. Es negribētu tos atbalstīt, jo uh, Es tiešām vēlos uzsvērt jautājumu par šīm divām atrašanās vietām, kas būtu jāatrisina, lai samazinātu izmaksas. Es saprotu, ka pirmajā grozījumā jūs esat eh, centies atrast kaut kompromisu, saprotot to, ka šāds izvietojums rada papildus izmaksas. Tālāk ir viens grozījums Cēzara sakarā, arī Balčītis kungs, un man teica, ka viņš esot atsaucis to, tā kā par to nebalsosim. Tātad tie būtu mani komentāri par grozījumiem to ir salīdzinoši maz, un man šķiet, ka jautājums problēmas neradīs. Paldies! Euh, Fosters kundz. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu izvirzīt pāris jautājumus. Es gribētu vispirms pateikties um, Jensens kundzei, kas ir veikusi tiešām detalizētu pārskatu par šo budžetu izpildi. Un neatgriežoties pie iepriekšējiem komentāriem, es gribētu pastāstīt, kāda ir patreizajā situācija. Noteikti mēs gribētu pateikties komitejas priekšsēdētājiem par to, ka jūs uzaicinājāt Patriku Kī. Mums bija ļoti labas diskusijas par uh, Cēsāru, jo mēs runājam par milzīgām investīcijām šajā kopuzņēmumā. Tāpat jautājums uh, par Eiropas aviācijas drošību. Kā Jansens kundze teica, šie grozījumi kopumā ir labi, un viens tika atsaukts par sesāru kopuzņēmumu. Bet, uh, jāsaka, Nav jau tā, ka mēs negribam piekrist budžeta izpildes apstiprināšanai principā, bet Jensens kundz ar savu darbu ir parādījis to, ka pastāv fundamentāls grūtības. Ja paskatāmies uz Eiropas aviācijas drošību, arī zināmā mērā uz Cezāru, Kaut arī mēs zinām, ka Patriks Kī ir ķēries pie šī jautājuma un viņam tiešām var uzticēties un viņš labi zina šo situāciju, bet Šķiet, mēs aizmirstām, ka šī nozara ir ieguldījusi milzīgus līdzekļus Cēzara kopuzņēmumā, tā kā neiet runa tikai par to naudu, ko dod Eiropas Savienība, tālāk par Eiropas aviācijas drošības aģentūru. Divas trešdaļas no tās finansējuma nāk no uzņēmumiem šajā nozarē. Tā kā, protams, mēs jau Vai cilvēki varētu beigt sarunāties šeit talpā, citādi ir ļoti grūti runāt? Liels paldies jums! Kā es teicu, viena lieta ir debatēt par to, ko mēs uh, dodam no Eiropas Savienības puses šajā budžetā, bet, kā es teicu, divas trešdaļas no es finansējumu nāk no uzņēmumiem, un uzņēmumi nodrošina darba vietas un visu pārējo. Tā kā tie trūkumi, uz kuriem norāda Jensens kundze, nebūtu nav tik viennozīmīgi. Jā, no vienas puses, protams, mēs uh, gribām atbalstīt budžeta apstiprināšanu. Un atsevišķi, teiksim, šie grozījumi tiešām silda sirdi, bet es domāju, vajadzētu atcerēties, ka mums ir nepieciešams tiešām konkrēti solījumi, ka kaut kas tiks darīts, lai atrisinātu šo situāciju. Uh, jo tiešām ar šo plānošanu vajadzētu situāciju uzlabot. Un būtu labi, ja mēs varētu arī es pārstāvis dabūt šeit, jo mums ir nepieciešams apspriest lietas ar viņiem. Un jūs laipni atbildējāt un teicāt, ja visi pie, koordinātori piekrīt, tad mēs varētu aicināt ESA cilvēku šeit pie mums. Es domāju, ka mēs noteikti to gribētu. Pa to laiku, kā es teicu, mēs vēlreiz pasakamies Jensens kundzei. Bet vai mēs tiešām atbalstīs šo budžetu apstiprināšanu ar šiem neatbildētajiem jautājumiem, jo mums ir vajadzīgi, teiksim, tiešām pierādījumi tām, ka cilvēki ir gatavi lietas mainīt un veikt konkrētos pasākums, lai atrisinātu problēmas, kas saistītas ar naudas līdzekļu apsaimniekošanu. Paldies! Bredmond kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Fosters kundze izteicās ļoti diplomātiski. Varbūt es nebūšu tik izveicīgs jo man patiešām ir jau apnikusi EAS rīcība, jo es uzskatu, ka viņi nenodrošina efektīvu līdzekļu izmantošanu. Man ir liels prieks, ka Jensens kundze ziņojumā ir norādīts uz šīs aģentīras trūkumiem, bet man pat tiešām sāk kaitināt EAS pieeja un nostāja. Kā jūs zinat, priekšsēdētāji, uh, Pēdējais ir eh, šī um, planieru brālība, kas ir ieviesusi jaunums sektorā. Tas nav komerces sektors, tas ir vienkārši hobijs eh, šie planieri. Un eh, jāsaka, ka līdz šim šī nozara ļoti veiksmīgi nodrošināja pašregulāciju, bet tagad, diemžēl, uh, Man, man jāsaka, ja es par to runāšu vairāk, es pazaudēšu pašsavaldīšanos, bet man šķiet ir pēdējais laiks, lai sauktu šo aģentūru pie atbildības. Un mums bija oficiāla šīs aģentūras darbības um, izmeklēšana šeit parlamentā un viņu uzklausīšana. Paldies, Prētpon kungam! Komisijas pārstāvi šeit nav, bet Ajels kundze teica, ka viņa būs, bet uh, Priekšsētāja vietniekam vispirms došu vārdu. Jā, paldies. Man tikai neliels komentārs Jensens kunds. Ziņojuma sakarā, kad es runāju, es teicu, ka Lillē nav biroja, bet tur ir tikai kā tāda maza pārstāvniecība šai dzelzceļa aģentūrai. Un šīs divas vietas, atrašanās vietas dzelzceļa aģentūrē tika izvēlēts, lai patiesībā samazinātu izmaksas, jo tad eksperti var tikties šajā vietā un viņiem visiem nav jābrauc uz galveno mītni, galveno aģentūras mītni. Mēs zinām, ka pusi no izmaksām, kas saistīts ar galvenās mītnes celšanu, tika sektas ārpus Eiropas Savienības budžeta. Un jāsaka, ka, um, ja runājam par ēku uzturēšanas izmaksām, tad šai aģentūrai šīs izmaksas ir daudz zamāks nekā citām aģentūrām, ja rēķina uz vienu kvadrātmetru. Uh, Tas ir pateicoties gan um, valstu ieguldījumam, gan arī vietējo organizāciju ieguldījumam šo, šī biroja um, celtniecībā. Es ceru, ka tas neizmainīs jūs grozījumu, bet dzelzceļa transportā tiešām ir grūti atrast nozares ekspertus, jo viņu tiešām nav daudz un pavisam nedaudz ir jaunu cilvēku, kas ir eksperti dzelzceļa transporta jomā. Bez tam dalībvalstu uzņēmumi ļoti negribīgi ļauj saviem ekspertiem iet projām, un tādēļ ir grūti atrast cilvēkus. Jā, varbūt. Mm, jūs tad varētu runāt arī par šo ziņojumu. Paldies, Brājan! Es tiešām ļoti atvainojos, jo es biju budžeta kontrolas komitejā, jo man tur arī bija jāprezentē dažas lietas, tādēļ es nokavējos un atvainojos par to. Tātad ir divi Krēmera kunga grozījumi un man tie ir pieņemami. Viens no grozījumiem uzsver nepieciešamību paskaidrot pasažieriem, kādas ir viņu tiesības. Es principā piekrītu abiem Kremerkungas grozījumiem, ja visi piekrīt maniem grozījumiem, kur es centos vairāk uzsvērt šo turismu elementu tad es domāju, mēs varētu vienoties par visu. Kas attiecās uz Jensens kundzes ziņojumiem, es gribētu pateikties viņai par eh, šo visu svarīgo aģentūru budžetu aplūkošanu, kas attiecās uz EMSA. Es gribētu iesniegt divus grozījumus. Mēs jau daudzus gadus esam par to runājuši un parlaments arī ir izteicies par darbības izmaksām, bet jāsaka, ka tagad mums ir radies iespējas, ka joprojām ir vesela rinda nepadarītu darbu, it tīpaši attiecībā uz asignējumu apsaimniekošanu un izmantošanu. Tas nozīmē arī to, ka ļoti bieži budžets ir neskaidrs, un tādēļ es aicinu atbalstīt šos grozījumus, lai prasītu vairāk no EMSA, tātad, lai viņi skaidrāk to visu mums izstāstītu. Tālāk, kas attiecās uz Eiropas aviācijas drošības aģentūru EASA, Es esmu iesniegus dažus grozījumus, kuros tiek pieprasīti detalizētāki plāni, jo komisija mums norādīja, ka viņiem būtu nepieciešama detalizētāka informācija. Un te es gribētu lūgt precizējumu. Kāds ir šīs starp institucionālās grupas mandāts? Jo es saprotu, tā kontrolē procedūras Vai jūs gribat pastiprināt šo plānošanu vai uzraudzību? Šķiet, ka tā ir, bet es domāju, ka jūs negribat uh, to palaist ārpus kokobu kontrolas. Un es domāju, ka mūsu mērķis ir tikai pastiprināt jau esošo kontroli, nevis izvietot to ārpus esošajām struktūrām un konkrēti uh, kokobū. Tālāk Raika kungs jau runāja par šīm divām dzelzceļa aģentūras atrašanās vietām. Mēs zinām, ka valsts šī gadījumā dod lielas dotācijas, lai uzlabotu piekļuvi aģentūras, in, informācijai par aģentūras darbu, un mēs gribētu šeit redzēt. konkrētus eh, problēmu definējums, jo mēs redzam, ka šī aģentūra eh, meklē papildus darbiniekus. Tos ir grūti atrast, bet mēs gribētu redzēt detalizētāku informāciju par to. Jo es saprotu, ka tas varbūt ir vairāk saistīts ar esošo situāciju. Es ceru, ka Fosters kundze nav tik dusmīga kā Bredbarna kungs. Lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es piekrītu lielā mērā. Uh, Fosters un Redmond kungām, un man patiešām ir eh, prieks, ka izskanēja šis ierosinājums par to, ka mums ir jātiekas ar aģentūrām, ir tīpaši arī ASA, lai mēs pateiktu, kur mēs saskatām problēmas un dzirdēt no viņiem, ko viņi par to domā. Šī starpinstitucionālā grupa jūs vaicājāt, ko tā dara. Jāsaka, ka Parādās arvien vairāk un vairāk aģentūru, gan funkcionālu, gan regulējošu aģentūru. Dažas no tām aizstāja kaut kādas administratīvas struktūras, bet visa šī nauda tiek ņemta ārpus tā budžeta, kas atvēlēts administrēšanai. Līdz ar to tiek apgalvots, ka uh, tiek ņemta nauda no mm, šiem operatīvajiem izdevumiem, lai principā sākt administratīvo darbu, bet tā tas gluži nav. Parlaments ir vienojies ar padomi un komisiju, ka ikreiz, kad tiek veidot aģentūra, tiek ievērot noteikta procedūra, kā tas ir jādara, lai nodrošinātu, ka vispirms tiktu izvērtēt, e, izvērtēta ietekme, e, tiktu izvērtētas izmaksas un ieguvumi, kas radīsies izveidojot šo aģentūru. Un man šķiet, ka pirms diviem gadiem komisija nāca klajā ar visu šīs sistēmas novērtējumu, un tur bija teikts, ka mums ir nepieciešama jauna starpinstitucionālā vienošanās par to. Tādēļ tika izveidota šī starpinstitucionālā grupa. Mums tikai jāpaskatās vēl, kāda komisāra tiks piesaistīta šai grupai. Jo pirms vēlēšanām tur bija budžeta komisārs, budžeta kontrols komisārs un bija trīs uh, deputāti no parlamenta un cilvēki no padomes. Uh, patreiz ir nozīmēta deputāti no sešām lielākajām politiskajām grupām, to vidū arī es. Un šajā starp institucionālajā grupā mēs izskatām uh, tos ziņojumus, kas ir pieejami pār šo aģentūras sistēmas darbību. Un nav tāda doma, ka mums būtu jāizvieto šī komiteja vai kokobu vai budžeta komiteja. Nē. Šī starp institucionālā grupa ir kā tāds viens posms ceļā uz jaunas starp institucionālās vienošanās noslēgšanu bet eh, man tiešām bija ļoti liela interese iedziļināties šī jautājuma būtībā, ņemot vērā visu to kontekstu. Bez tām eh, pastāv iespēja eh, veikt tādas fundamentālas pārmaiņas un pārkārtojumus, jo daudzām aģentūrām ir problēmas ar personāla noteikumiem vai nolikumiem, kas nav sagatavoti konkrēti specifiskām aģentūrām, tāpat ir problēmas ar finanšu regulām. Es atceros, piemēram, viena aģentūra teica, ka viņiem vienkārši nav iespējams um, saņemt uh, atbildes uz izsludināto konkursu, piemēram, par 30 mobilajiem telefoniem. Un ir arī vesela rīna tā tiešām fundamentāla problēma. par kurām ir runāts, un komisija noteikti arī kaut ko var darīt, bet jautājums ir, kurš gal beigās par visu to ir atbildīgs. Jo es atceros, ka es vienu reizi, toreiz vaicāju satiksmes komisārām Baro kungām par atsevišķām lidmašīnām. Dažs astoņi, un tur bija problēmas, kad Austrija un Dānija uh, atļāva šīm lidmašīnām nosēsties savā, lid, savās lidostās, bet EASA neļāva. Un es prasīju komisijai, kas notiek. Uh, vai EASA atrodas bombardieru mm, kabatās vai kas tur notiek? Un tad viņš man nolasīja dokumentu, ko viņiem bija atsūtījis EASA. Un viņš nevarēja atbildēt uz maniem tālākajiem jautājumiem, un es varēju redzēt viņa sejā, ka viņam nepatika šī tēma vispār, un viņam nepatika tas, kā jautājums tika skatīts. Jo viņš ir cilvēks, kurš saņem dunkas un, un, un pārmetumus, bet viņš nevar neko izdarīt. Viņš nevar teikt, nu tad es vienkārši atlaidīšu asa direktoru, piemēram. Tādēļ mums ir jāpaskatās, kam ir jāuzņemās tā galīgā atbildība. Un tādēļ ir ļoti svarīgi skatīt to visu tādā plašākā kontekstā. Tādēļ es uzskatu, ka mums laiku pa laikam vajadzēs pie šiem jautājumiem atgriezties. Kā es teicu, es atbalstu jūs grozījumus un es vēlreiz izskatīšu Rikē kunga grozījumu par personālu. Eiropas dzelzceļa aģentūrā. Es zinu, ka ir grūti piesaistīt labus speciālistus dzelzceļa aģentūrā, jo mums nav Eiropas dzelzceļa eksperti, mums ir nacionālo dzelzceļa eksperti, tā kā tā ir problēma. Paldies, Kjunīkungs, vai jūs gribat uh, īsumā izteikties? Būtu labi, ja varētu to darīt tiešām īsi un kodolīgi mūsu kolēģi Intines. Diemžēl viņš nav, nevarēja ierasties, bet mēs jau zinām, kāda ir situācija ar transportu, ka nevar tikt uz Briseles. Tikai par aģentūram gribēju pateikt. Tur mēs piekrītām Jensens kundzei, kas ir referente par Eiropas dzelzceļa aģentūru. Kolēģis Rekē ir izteicis ļoti labus priekšlikumus. Mēs tos varam atbalstīt. Un to mēs arī darīsim, tas ir skaidrs. Par komisiju un uh, attiecīgajiem vērtējumiem. Man ir lūgums un jautājums, vai varbūt būtu iespējams, ka mēs eh, Ajāla Senders kundzē varbūt par otro grozījumu 9a punktā varētu dalīt to balsojumu dabūt. Pirmā daļa līdz Field of Tourism, otrā daļa Second Part and Welcomes the New Legal Tas ir mans jautājums, vai tas ir iespējams? Jā, jūs vienmēr varat pieprasīt dalīto balsojumu, ja vien jūs laicīgi paziņojat, ka jūs vēlaties tādu balsojumu. Vai jūs, vai jālas kundzei, vai viņa piekrīt, tas jau ir cits jautājums, bet dalīto balsojumu jau jūs varat saņemt kurā brīdī. es eh, to nesapratu, godīgi sakot. Kas tur bija par jautājumu? Vai līdz pēdējai rindiņai vairāk gadu budžeta ietvers? Varbūt jūs varat atkārtot, ko jūs teicāt. Um, paragrāf 9a. 9a. 9a. Otrais grozījums un komentāri. Pirmā daļa. Sollte gehen bis. Tam vajadzētu iet līdz Field of Tourism. Un pēc tam otrā daļa. And welcomes in new legal. Okay. <laughs> we have now not uh, the voting situation. <laughs> To... Ja mēs pieņemam, ka ja jūs vēlties dalīt, tad viena daļa ir tāda, ko jūs nevarat pieņemt. Jā, skaidri. Ja jūs vēlties dalīt to balsojumu, ja jūs izteikuši tādu lūgumu, tad mēs arī norganizēsim šādu balsojumu, tad skatīsimies, kāds būs balss. Jums, kā grupai, protams, ir tiesības pieprasīt šādu balsojumu. Paldies. Nākamais darbkārtības punkts. Alkadroja kunga ziņojums. Alkadroja kungs uz doto brīdī ir ekonomikas komitejā. Viņam tur ir cits ziņojums, kas jāstāda priekšām. Bet es vēlos šo diskusiju sākt un viņa vārdā Es iepazīstināšu ar viņu ziņojumu, un tad viņš varēs turpināt, kad ieradīsies. Tomēr man šķiet, ka galvenais jautājums šajā failā ir tas, ka varētu iekļaut neatkarīgus pašnodarbinātos vadītājus noteikumos par darba laiku. Es zinu, ka parlamentā viedokļi dalījās par šo jautājumu. Secinājums bija tas, ka bija trīs grupas un daļa vēl citas grupas, kas bija par, un pārējie visi bija pret. Un tā tad ir par šo ziņojumu ir tāda ievērojama šķelšanās. Kad Roji kungs ir mēģinājis rast kompromisu, iekļaujot pašnodarbinātos vadītājus, bet pie labvēlīgākiem apstākļiem, un viņš piedāvā, ka viņi izmanto šos nosīms tikai laiku ja ieskrau, izkraušanas un iekraušanas, izmantojot digitālu takogrāfu. Un debašu laikā ir izskanējuši arī viedokļi pret šo piedāvājumu. Man šeit Jensens kundze un Grāsis kungs ir sagatavojuši grozījumus, skatot šo problēmu pavisam cita punkta, koncentrējoties uz vadītājiem, kas vada transporta līdzekļus, kas vieglāk par 3,5 tonnām. Man šķiet, ka referents un citi vēlas iekļaut šo vadītāju grupu un arī darba laika un vadības direktīvā, tā kā ir divas nesaskaņas, pirmkārt vai iekļaut pašnodarbinātos vadītājus, un tad vai iekļaut arī vadītājus, kas, tātad vadītāji, kas vada transporta līdzekļus, kas vieglāk par 3,5 tonnām. Būs jābūt diskusijai par šo jautājumu, un paskatoties uz to no ārpuses, ja referenta nostāja tiek pieņemta transporta komitejā, tad tas varētu nodrošināt tādu kompromisu nodarbinātības komitejā un plenārsesijā. Tomēr ir viņa ziņojuma elementi, kas nonāks nodarbinātības dosē vai plenārsesijā. Tas mums jāpatur prātā, sagatavoja transporta komitejas nostāju attiecībā uz šo ziņojumu. Said, es tikai iepazīstināju ar jūsu ziņojumu, es neko detalizētu nestāstīju, es tikai vispārīgi pieminēju galvenās problēmas. Mēs, ja vēlties pārņemt šo darbu, man šeit man tīri labi sanāca ar jūsu dokumentu iepazīstināt. Un tad jūs varat pārņemt, iepazīstināt tālāk, un tad mēs atklāsim diskusiju. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu atvainoties par to, ka atnāc par vēlu. Tā patiešām nav laba doma vienlaicīgi būt atbildīgam par diviem ziņojumiem divās atšķirīgās komitejās, bet kādreiz tā sagadās. Es gribētu savos komentāros tagad atsaukties uz grozījumiem. Es eh, to ar kolēģiem ēnu referentiem jau esmu pārunājis. Par to gribu teikt sekojošo. Grozījumi, kurus es iesniedzu, ir eh, jāskata paralēli ar to, ko es teicu mana ziņojuma pirmajā prezentācijā. Jūs atcerēsieties, par to mēs runājām pirms dažām nedēļām. Toreiz es mēģināju atteikties no sadalījuma 50-50 par eh, jautājumu pastāvīgo vadītāju izslēgšana. Es to neatkārtošu, es noteikti priekšēdētāji jau izdarījāt savos ievadvārdos, bet man ir daži grozījumi tieši par šo jautājumu. Šeit runa ir par birokrātiskā sloga samazināšanu. Mēs esam, ka pašnodarbinātajiem ir reģistrācijas pienākums ir jāierobežo uz to, kas tiek automātiski reģistrēts attiecībā uz katru braucienu un, protams, pastāv arī kritika par pašnodarbināto autovadē iesļa, iekļaušanu darbības jomā. 32. grozījumā es saku, kā pašnodarbinātie vadītāji. Tur ir runa par iekāpšanu un izkāpšanu. bet citādi, protams, ir runa tikai par vadīšanas laiku un par atpūtas laiku un par iekraušanu un izkraušanu, bet citādi. Mēs esam par uh, vispārīgu laika rēķināšanu. Citi uzdevumi, kas ir pašnodarbinātajiem autovadītājiem jādara savā darba laikā, 36. 37. grozījumā, manā grozījumos. Es eh, pasaku, kas notiek ar eh, reģistrētiem datiem, un par to ir arī vairāk komentāri. Ir eh, skaidrs, ka pastāv viedokļu atšķirības. Pastāv ir kolēģi, kas principālu iemeslu dēļ pašnodarbināto no autovadītāja iekļaušana nevēlas, citi savukārt vēlas. Es domāju, ka būs vienkārši balsojums, rīt būs balsojums, tad jau mēs redzēsim, kam būs vairākums. Un tad arī parādīsies, kāda būs eh, nodarbinātības komitejā, kā, kāds tur būs vairākums. Kolēģu grozījumi. Kolēģis Grošs un Jensen, jūs esat iesnieguši vairākus grozījumus, kurus daļai varu atbalstīt. Piemēram. priekšlikums, ka autovadītāji mazāk nekā 3,5 tonnas, tos arī vajadzētu iekļaut darbības jomā. 7. 17. grozījumā es iesaku to vajadzētu pārbaudīt. Tos arī Raitfrīda kunga virzienā teica, jo īstenošana praksē būs, nebūs vienkārša. Es neesmu pret to, bet par to vajadzētu vēl īpaši diskutēt. ja tas plenārsēdē vispār tiks pieņemts. 30, 33 grošu un jensen to es nevaru atbalstīt, jo šeit runa ir par definīcijas paplašanāšanu, par to, kas ir pašnodarbinātie vai fiktīvie pašnodarbinātie. Es uzskatu, ka ir svarīgi, ka, lai tas paliktu regulā, kaut arī kontroli pat labi veids eh, dalību valstu iestādes. Es domāju, ka galu galā mēs, eh, mums kontroli vajadzēs padarīt par Eiropas lietu, manuprāt, tā, nā, tas nebūs labs signāls, ja mēs šo fiktīvo pašnodarbinātu definīciju izņemtu ārā, jo es domāju, ka tas ir īstenībā ir viena no lielākajām problēmām, kas mums šeit ir jārisina. 31. grozījums, to es varu atbalstīt, tas ir labs, tur tiek lūgts, ka ir jāsastāda ziņojums par sekām, pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā. Tur ir tik augundzes grozījums par uh, satikmes drošību, to es visu varu atbalstīt, Vārtmārs uh, Kulskundze. kundze saka, ka apmaiņa un labu ideju tālāk nodošana, kas attiecas uz uh, pašnodarbināto izslēgšanu, to es visu varu atbalstīt, bet ir vairāk grozījumi, kurus nevaru atbalstīt, tie vienkārši ir lieki. Es atbalstu Lichtenbergenas kundzes uh, priekšlikumu par nakts laikiem. Es domāju, ka tur vajadzētu balsot tur ir uh, atšķirīgi viedokļi komitejā. Tik tālu no manas puses. Paldies. Paldies. Pieteikušies pieci runātāji. Centieties izteikties divu, trīs minūšu laikā. Es zinu, ka tēma ir ārkārtīgi svarīga, bet dažos jautājumos viss izšķirs, izšķirsim tikai ar balsojumu. Kun kungam vārds no tautas partijas lūdzu. Jā, e Tāds partijas vārdā gribu teikt eh, sekojošo. Protams, ka mūsu pašu grozījumi 19 un 30 ir ļoti būtiski mums. Mēs atbalstām un uzsveram, ka mēs esam gatavi kompromisam. Attiecībā uz eh, mašīnām zem 3,5 tonnas, ko eh, vada darba ņēmēji, ir atkarīgi darba ņēmēji, darbinieki tad viņiem vajadzētu būt iekļautiem darba laika direktīvā. Mēs esam paraudzījuši statistiku, un parlaments arī to zina, kā tieši tajā jomā notiek visvairāk negadījumu. Transporta drošums, ja mēs vēlamies mētiecīgus pasākumus, mēs arī šeit tiešām varam uzlabot transporta drošību. Mēs nepiekrītam tam, ka pilnīgi visi pašnodarbinātie transporta vadītāji būtu darba laika direktīvā iekļauti. Problemātiski mums šķiet arī jautājums par uh, šķietamajiem pašnodarbinātajiem. To var ļoti grūti pārbaudīt. Es domāju, ka ir svarīgi, lai mēs nākamajā solī izstrādātu direktīvu, kur mēs šo jautājumu risinātu īpaši, atsevišķi. Definīcija par darbu naktī Es domāju, ka tas jau ir vienā direktīvā ļoti skaidri noteikts. Mums nevajadzētu tagad vēl izgudrot riteni no jauna. Jo mēs vēlamies atbalstīt arī ceļu satiksmes drošību. Šeit jāņem vērā arī sociālie aspekti un jāpārbauda. Un mēs vēlamies, lai mēs pilnībā direktīvu pēc diviem gadiem Nu, lai mēs saņemtu šīs direktīvas novērtējumu, lai sasniegtu labāks rezultāts. Paldies! Un, für morgen, für unsere sitz... un rītdien mūsu sanāksmē, to es vēlreiz tagad uh, dzirdējām no Jensena kundzes un Kroša kunga, mēs vēlētos uh, iesniegt mutiskus grozījumus, un tādi būs divi par 19 un 30 Tie jau ir sagatavoti. Jā, gandrīz vai, bet uh, es vienkārši gribēju to pieteikt, ka mēs tos uh, rīt ie, vēlēsimies iekļaut. Again, Jā, es vēlos atgādināt, ka mutiskos grozījumus var iesniegt dienā, bet ja ir iebildums, tad mēs tos nevaram pieņemt. Tas tā, lai būtu pilnīgi skaidrs. Jensens kundze, Altgrupas vārdā lūdzu. Paldies, priekšēdēji. Paldies uh, referentam par uh, centieniem panākt vienošanos, bet, manuprāt, mums te situācija ir tāda pus uz pusi. Un grozījumi, ko es esmu iesniegus kopā ar Groškungu, mēģina uzsvērt šo situāciju bet arī mēs mēģinām risināt vairākas bažas, sakot, ka darba laika direktīvai jātiec arī uz mobiliem darbiniekiem, proti cilvēki, kas ir darbinieki un kur nav šobrīd iekļauti. Manuprāt, taksometra autovadītājs ir iekļauts darba direktīvā. Un referents vēlas, lai viņš tiktu iekļauts arī atpūtas stundās, bet darba stundu direktīvā to vajadzētu iekļaut, un tādēļ mēs mēģinām iesniegt attiecīgus grozījumus. Tas ir ļoti sarežģīti, un tādēļ ir nepieciešams izteikt mutiskus grozījumus 19. pantā un 30. pantā. Un problēma tur ir tāda, ka mēs izmantojam cilvēkus, kuri nav iekļauti autovadīšanas un atpūtas stundu direktīvā, bet šajā direktīvā, direktīvā ir vairāki izņēmumi, kurus mēs nevarāmies iekļaut darba laika direktīvā. Mēs īsi atceramies par militāriem transporta līdzekļiem un traktoriem un tā tālāk. Tur bija vesels saraksts. Uh, Un tieši tādēļ ir nepieciešams grozījums, man šķiet tas bija 13, 19. grozījums, kur teksta vidū būtu jāraksta, ka saskaņā šīs direktīvas piemērošanas ietvaru un ar 3,5 tonu ierobežojumu, bet cilvēkiem ir jāredz šis teksts rakstiski, jo nav vērts runāt par tekstu, kurš nav jums priekšā. Kā es teicu, tas ir ļoti sarežģīti. Tas nozīmē, ka mēs nepiekrītam 27. grozījumam, mēs nepiekrītam, ka autotransports, kas ir vieglāks par 3,5 tonnām, būtu jāiekļaut darba laika direktīvā jo tas iekļaus vad, autovadīšanas un atpūtas laika direktīvā, bet par to mēs nerunājam, mēs runājam par darba laika direktīvu. Tas bija pats galvenais komentārs. Paldies! Jā, es redzu, ka komiteja šeit var sašķelties piecos, sešos dažādos virzienos, bet nu redzēsim, kāds būs balsojums rīt Litenbergas kundze. Kolēģi Jensena. Būtu labi, ja varētu nodalīt vadīšanas un atpūtas laikus un darba laikus, bet tie ir saistīti, taču jau vienmēr runa par to pašu personu. Un uh, viņš nogurst no darba un no braukšanas un apdraud iespējams satiksmes drošību. Diemžēl to nevar tā nodalīt, kā varbūt likuma došanas ziņā būtu ļoti skaisti, ja tas būtu iespējams. Otrais punkts. Es domāju, ka attiecībā uz šiem šķietajiem pašnodarbinātajiem ir problēma pastāv vislielākā. Man ir skaidrs, ka šeit pastāv tāds viedoklis, ka katram ir jā, jāvar darīt tas, ko viņš vēlas, ja viņš to dara. Lai es tam nekāds, bet šajā gadījumā tas tā nav, jo riska potenciāls ko izraisa pārgurs cilvēks ar 40 tonnām, ko viņš ved protams, ka lielāks. Tādēļ 3,5 tonnas, manuprāt, tur novilkt ro robežu līniju man liekas ļoti problemātiski, jo 3,5 tonnām tāpat var izraisīt lielu nelaimi. Un ja tie, kas globā, kas domā, ka tikai īsos eh, posmos, varbūt, ka dažās valstīs tas tā ir, kas atrodas Eiropas perifērijā, bet Eiropas centrā mēs konstatējam, ka Eh, tas patiešām nobīdās, jo viņi drīkst braukt bez jebkāda regulējuma šeit, līdz ar to šis sektors milzīgi pieaug, un līdz ar to arī risks pieaug. Mums uz to ir jārēģē. Manuprāt, to gaida arī cilvēki no mums, lai mēs uh, eh, rēģējam uz šādām apiešanas iespējām, un lai mēs neriekotos tā, it kā nekas nebūtu. Tādēļ es arī domāju, ka vajadzētu iekļaut pašnodarbinātos principā Protams, jums ir taisnība, ir ļoti grūti kontrolēt, kas ir šķietamais pašnodarbinātājs un kas patiešām ir eh, pēdiņās pašnodarbināts. Jo radošais aspekts, lai to izteikt skaisti, ir milzīgi liels, un šeit es domāju negatīvo radošo aspektu. Tādēļ es domāju, ka, ja runa ir par transporta drošību un eh, sakārtotiem konkurences apstākļiem starp saprātīgiem uzņēmumiem un tie, kas uh, nodarbojas ar sociālo dempingu. Ja mēs tiešām to Eiropā gribam noregulēt, tad mums loģiski vajadzētu pieņemt šādu lēmumu. Es domāju, ka tas ir centrās jautājums. Es aicināšu vēlreiz jums to visu pārdomāt. Protams, katrs jau redz to no savas perspektīvas. Bet es domāju, ka centrālais punkts, un to teica arī kolēģis Elka Drauji, kamēr viss šīs normas tiek tik maz kontrolēts kā pat labāk, tad pat labākā norma mums neko nedos. Tādēļ ir jābūt šeit norādē uz kontroli, un tā ir jābūt centrālā dokumenta vietā. Paldies! Vandālēna kungs. Priekšādātāja kungs. Paldies! Es priecājos, ka kolēģis eh, Kadraujī to mums tā izklāstīja, bet politikā ir vajadzīga arī skaidrība. To mēs pusotras nedēļas jau pārnājām Strasbūrā. Šai grupai nevajadzētu būt iekļautai šajā direktīvā. Mums uz šo jautājumu ir cits skats, bet to jau rīt redzēsim balsojumā. Priekšā tādā kungs, man ir tomēr lūgums attiecībā uz grozījumiem 24 un 25 Vertman Kola un vēl viena kolēģe tos ir iesniegušas. Šie grozījumi ir praktiski vienādi. Un tur ir darīties balsojums, pirmā daļa, pēc tam otrā daļa. Es gribētu šo lūgumu tagad oficiāli izteikt. Un tad vēl viena lieta, ko teica kolēģis Kūna kungs. Es uzskatu to par tādu Eh, tā kā drīz vai brīnumu. Jūs teicāt, ka jūsu politiskā grupa ir kompromisa, gatavs kompromis. Ko tas nozīmē? Kādu kompromisu jūs taisāties slēgt? Parasti šeit ir runa par eh, attiecībām starp melns un balts, par skaidrām lietām. Es šādu kompromisu gatavību manā politiskā grupā neesmu novērojis. Es īstenībā nepārskatu šo situāciju, bet rīt jau redzēsim balsojumā. Paldies! Es vēlos aicināt, ja jūs vēlties pieteikt dalītos balsojumus, tad paziņojiet par to sekretariātām, lai mēs tos varētu precīzāk zīmēt. Pretbords kungs, lūdzu. Paldies, priekšsētāji. Es vēlējos salikt visus šos grozījumus kopā trīs jomās, un man šķiet jūsu ievadvārdi par šo paziņojumu ļoti labi izcēla galvenās problēmas. Un Arī mēs šīs problēmas skatām līdzīgi. Pirmais jautājums, protams, ir pašnodarbinātiem autovadītājiem un sākotnējās debatēs. Es noteikti, jūs noteikti un referents atcerās, mēs izsvērām to, ka it īpaši manā vēlēšana apgabalā, kur ir aptuveni 900 dažādi uzņēmumi, kas nodarbojas ar loģistiku, un daudz no šiem uzņēmumiem ir ļoti mazi, būtībā sīki. Un tas ietekmētu viņu spēju arī darboties. Un otrkārt, jūs priekšā tā minējāt tādu baltā busiņu vadītāju, un es vēlētos šo baltā busiņu vadītāju tā kā aizva, aizstāvēt saistībā ar 3,5 tonu ierobežojumu, ko daži cilvēki vēlas iekļaut direktīvā. Es atkal atgriezīšos pie pieredzes, kas man ir tajā teritorijā, ko es pārstāvu. Man ir ļoti daudz lauku kopienu un ļoti daudz autovadītāju, kas izmanto nelielus busiņus, kas no vietējiem veikaliem ved produktus uz tālākiem reģioniem, uz lauksaimniecību un tā tālāk. To nav iespējams regulēt. Tas ir atkar, atšķirīgs katrā situācijā. Liktenburgas kundze varbūt neapzināti, bet viņa ļoti precīzi iztēla šo problēmu. Problēmu, kas ir Austrijā ir problēmas, kuras jūs neatradīsiet apvienotajā karalistē. Un jautājums ir tāds, ka mēs šeit mēģinam atrast vienu izmēru visam, bet tas nav iespējams. Mēs nevaram atrast vienu izmēru pat manā vēlēšana apgabalā. Un trešais komentārs, un tas arī pēdējais, ir jautājums par naktstundu definīciju. Mums vienmēr, vismaz līdz šim, ir bijis tāds jēdziens, ka uh, darbs nakts laikā ir tāds subsidiaritātes jautājums, proti dalību valstis pašas pēc savā, saviem nosacījumiem nosaka, kas ir darbs nakts laikā, un šeit ir grozījumi, kas mēģina defināt, definēt šo nakts darbu kopumā. Un arī šeit mēs sakām meklējam tādu kopējo izmēru, un tādēļ mēs balsosim pret visu, kas mazina dalību valstu iespēju izlemt kaut vai par nakts darbu, kas tas ir un kas nodot šādus jautājumus komisijas rokās. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, Paskarēli kungs komisijas vārdā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Komisija ir izteikusi savu priešlikumu un pie tā arī pieturās. Ir apmainīti argumenti un arī uh, Jā, atvainojiet, eh, Paskal kungs, vēl joprojām ir viedokļu apmaiņa, tad, nē, tagad var turpināt. Jā, labi, turpināšu, saka komisijas pārstāvs. Es teicu, ka mēs esam izteikuši savu priekšlikumu un vēlamies pie tā pieturēties. Tomēr vēlos uzsvērt, ka komisija satrauc par drošību uz ceļa un par drošību darba vietā, tāpat kā visi, un ar likumu došanas aktiem transporta jomā mēs mēģinām šo jautājumu risināt, bet varbūt tā nav īstā vieta, kur to darīt. Kad Ravī kungs ir centies rast kompromisu, bet es eh, saprotu, ka nostāja šajā komitejā un nodarbinātības komitejā, kuras piedalījos šorīt, ir ļoti tāda naidīga. Un, kā jau es teicu, komiteja būs jābalso un tad būs skaidra nostāja. Mums ir pašiem sava pozīcija un savs viedoklis par vairākiem grozījumiem. Mēs vēlētos redzēt tādu plašu vienošanos par tekstu un, kad Rauji kungs mēģināja panākt kompromisu, tomēr Viņa 1, 6, 7, 10, 22, 29, 32, 37, 40 grozījums, kur tiek runāts par pašnodarbinātiem autovadītāju, nevar saņemt komisijas atbalstu patreizajā redakcijā, kamēr netiek nodrošināta attiecīga uzraudzība un nodrošināta neuzliekot papildus slogu profesijai un neradot tādu smagnēju regulējušo ietvaru dalību valstīm komisijai tika piedāvāts deleģēt pilnvaras komisijai, lai sīk izstrādāt šos noteikumus, bet manuprāt tas ir par tālu. Mēs tik daudz nevaram izdarīt un mēs riskējam ar to, ka sagatavosim tādu likumu aktu, kas būs ļoti grūti ieviešams. Par 3,5 tonu jautājumu. Mēs esam gatavi to apsvērt, bet es vēl teikt kopumā visur. Mums ir nepieciešams vispārīgs noteikums, kur visi šie nosacījumi attiecās uz transporta līdzekļiem virs 3,5 tonnām. Un mēs nevaram izlemt, ka šur un tur mēs šo ierobežojumu samazinām, tad vienā tiesībā tā samazinām, otrā nē, tas būtu ne, nekonsekventi un tad būtu dažāda attieksme, kas um, vienkārši nebūtu loģiski. Mēs jau esam uzsākuši pētījumu par to, kādas būs sekas, ja mēs šo tiesību aktu paplašināsim līdz transporta līdzekļiem zem 3,5 tonnām. Mēs gaidām, kāda būs secinājuma šim pētījumam. Un uh, ja būs secinājums tāds, ka ir vērts izteikt priekšlikumu šajā virzienā, tad mēs tā arī darīsim, bet mēs nevēlētos to darīt tā uz ad hoc pamata. Un vēl ir vairāki grozījumi, kurus mēs noteikti varam atbalstīt. Tie ir visi grozījumi, kas vēlās sniegt skaidrāku definīciju, kas ir pašnodarbinātais un kas nav pašnodarbinātais. Šī slavenā problēma par īstiem un neīstiem pašnodarbinātajiem uh, kas rada grūtības jau ar pasu, patreiz esošo tiesību aktu īstenošanu. Un mēs atbalstam visus grozījumus, kas cenšas skaidrāk definēt pamatjēdzienus, piemēram, 9. un 31. grozījumu, 20. grozījumu, kolskundu grozījumu un arī cikau kundzes grozījumu par to, ka ir jāinformē visi iesaistītie par šo tiesību aktu Nu, visu jau, protams, rīt komitejas balsojumā noteiks. Jā, paldies. Ļoti ātri lūdzu, lai mēs varam pāriet pie koordinātoru sanāksmes daļas. Es domāju, kas ir pārliecināti par vienu, nekādi mums neizdosies viņus pārliecināt par pretējo. Tāda nu ir demokrātija. Paldies, priekšēdētāji. Mēs vēl neesam pārkāpuši laiku. Man vēl ir trīs minūtes, ka runāt, jā? Ja? Labi, vispirms uh, sekojošais. Vispirms uh, komisijai vēlos ko teikt pēc tam kolēģiem. Pašreizajā direktīvā, kāda tā pašlaik ir, un uh, tā ir tiesiski saistoša. Tātad pašreizējā direktīvā ir iekļauti pašnodarbinātie. Tas ir fakts, un uh, visi komentāri par jautājumu, vai to var kontrolēt, vai to var īstenot Tie varbūt ir pareizi jautājumi, bet tomēr es domāju, ka mēs arī ar to varēsim sadzīvot. Mums vienkārši būs jāiemācās, kā to apieties. Es nemainīšu savu viedokli šajā jautājumā. Jautājums par kontroli, tas tiešām ir ļoti būtisks, tādēļ es arī esmu mēģinājis, kā lai es to pasaku, šo kontrolas funkciju padarīt Eiropiskāku. Tas vienalga kādreiz būs jāizdara katrā tirgu, arī transporta tirgu, tas būs nepieciešams. Būs nepieciešama tālāk harmonizācija, tas attiec arī uz kontroli. Tas, protams, ir sarežģīti. To esmu darījis šeit kā tādu pirmo mēģinājumu un teicam, varbūt mums nevajadzētu pieņemt kā lieku lēmumus, vajadzētu aicināt komisiju sagatavot priekšlikumus, par kuriem es varētu izteikties. Komisija droši vien to neuzskat par pašu lielāko prioritātu, un tam būs vajadzīgs arī laiks, bet priekšētājā kungs atļaujiet man arī vēl